Bene, kolēģi. Gudatie kolēģi. Grande Brita. Allora colleghi possiamo iniziare? Sāksim darbu. Diamo inizio alla riunione approvazione. Sāksim tātad sanāksmē darba kārtības pieņemšanu. Ja iebildumu nav, tad pieņemam darba kārtību. Otrais punkts priekšsēdētāja paziņojumi. Tātad mūsu tikšanās tiek pārādīta arī internetā un 19 valodās ir nodrošināts tūkojums, tā skaitā arī latviešu valodā. Tātad sāksim ar trešo darba kārtības punktu - dzīvnieku veselība referente viceprezidenta Marita Palsen. Sākam mūsu darbu ar diskusijām par dzīvnieku veselību. Tiek ir iesniegti ļoti daudz grozījumu, ne tikai par šo dokumentu, bet par visu pakotni, par dzīvnieku veselību un augu veselību. Esam tātad arī lēmuši veltīt sanāksmi diskusijām par grozījumiem, lai varētu atbalstīt mūsu referentus, arī jēnu referentus, lai varētu viņi labāk vienoties par kompromisiem un lai 11. februārī mēs varētu arī noturēt balsojumu. Grozījumi par Paulsons uh, ziņojumu ir 785. Un arī vidas komitejas ir iesniegusi ļoti detalizētu ziņojumu, un vēl vienu ziņojumu ir iesniegusi arī zivsainiecības komiteja. Tātad vispirms aicinu Polsons kundzi prezentēt savu ziņojumu, un tad sāksim uh, diskusiju. Tack, herr ordförande, och Jag hoppas att ni allihop sätter på er hörlurarna. Paldies, priekšsēdē, labdien! Visiem runāšu dzimtajā valodā, lūdzu uzlieciet austiņas. Izteikšos zviedru valodā, tā, jo e, dosie ir ļoti sarežģīts. Tādēļ vēlos izteikties mācas valodā, lai viss būtu skaidrs. Vispirms vēlos pateikties ēnu referentiem, visiem ēnu referentiem jo sadarbība bija tiešām lieliska, efektīva un radoša. Jūs zināt, ka no juridiskā viedokļa situācija šeit ir ļoti sarežģīta. Ir 287 punkti šajā tekstā un 180 deleģētie akti un īstenošanas akti. Līdz ar to tiešām ir ļoti sarežģīti strādāt pie šī dosie. Un, protams, tas nav nejauši, ka esam saņēmuši 785 grozījumus, plus divas komitejas grozījumi, plus vēl arī zivsainicības komitejas grozījumi. Šis ziņojums ir ļoti sarežģīts, tādēļ es un ēnu referenti esam izvēlējušies uh, par darba metodi, diskutēt par principiem, un kad būsim vienojušies par galvenajiem vadmotīviem, par galvenajiem principiem, kad būsim vienojušies par principu detaļām, tad mēģināsim strādāt pie kompromisiem. Mēģināsim izkristalizēt gala tekstu no visiem saņemtajiem grozījumiem. Tad nu skatīšu dažādas sadaļas, kādas šajā ziņojumā. Vispirms nosaukums - dzīvnieku veselība. Dzīvnieku veselības uh, situācija. Tas ir kļūdaini. Mēs šeit nerunājam par uh, šo dzīvnieku veselības stāvokli, situāciju. Ne, mēs šeit runājam par tādu tekstu, kur mēs varētu tātad cīnīties pret dzīvnieku slimībām, kas tiek nodotas no dzīvnieku uz dzīvnieku vai no dzīvnieku uz cilvēku. Es gribētu mainīt virsrakstu šajā tiesību aktā, lai mēs varētu ņemt vērā komisijas priekšlikuma patieso saturu. Tālāk. Un tad ir arī tādi neveikli jautājumi, piemēram, klonēšana. Jūs zināt, ka klonēšana vispār ir ļoti strīdīgs un jūtīgs jautājums. Uh, Uz to uzbrūk gan no kreisā flanga, gan no labējā flanga, bet tam nav nekāda sākara ar dzīvnieku slimībām. Nevajadzētu arī uzskatīt, ka šai tekstā mēs runājam par klonēšanas problēmām, pat ja pēdējā, pēdējo nedēļu laikā komisija ir nākus klajā priekš, ar priekšlikumu tieši par klonēšanu, bet eh, par to mēs skatīsim, eh, to mēs skatīsim citreiz, nevis šajā ziņojumā. Tālāk par dzīvnieku pārvedāšanu. Ir skaidrs, ka uh, dzīvnieku pārvedāšana spēlē ļoti svarīgu lomu dzīvnieku slimību pārnešanā. Šeit mēs nerunājam par astoņu stundu konceptu, nē, šeit mēs nerunājam par kādu pārvedāšanas uh, stundu ilgumu, nē. Drīzāk vajadzētu vērsties pie komisijas un uh, lūgtai izskatīt uh, situāciju par ne tikai pārobežu dzīvnieku pārvešana, bet arī pār, dzīvnieku pārvešana nacionālā līmenī. Pa, dzīvnieku slimību nodošanai nav nekāda sakara ar pārvešanas ilgumu. Tā var notikt arī ļoti īsā laika posmā pārvada, pārvedājot dzīvniekus. Ir jāprecizē tieši šī uh, pārvedā, dzīvnieku pārvedāšana un jāatrunā šis termins. Uh, Ir jārunāt arī šeit par eh, ražošanas blīvumu, intensitāti. Tas ir ļoti būtiski slimību izplatībai. Tālāk mēs runājam arī par eh, bišu veselību. Uh, Jūs zināt, ka ir ļoti daudz dažādu veterinārie eksperti, kuri aizvien uh, mazāk orientējuši šajā situācijā. Ir uh, līdzīgi tāpat kā arī dzīvniekiem, kas dzīvo jūras vidē, uh, ir jāpalīdz dalību valstīm nodot kompetences un apmainīties ar paraugu praksi dzīvnieku, sauszemes dzīvnieku veselības jomā. Tad ir arī uh, noklīdušo dzīvnieku problēma šie klaņojošie dzīvnieki, kas arī ir ļoti svarīgi slimību izplatības cēloņi. Šeit galvenokārt domāju, piemēram, par mēri un citiem dzīvnieku slimībām. Mums ir arī labi jādefinē šie klaino, klaņojošie dzīvnieki, dzīvnieki bez saimniekiem. Lasīju arī Jēglas kundzes uh, grozījumu priekšlikumu pēc 4. pantu, tad viņa arī grozījumu priekšlikumu, viņas grozījums, es domāju, būs, ļu, būs ļoti labs kompromiss šim 4. pantam. Tālāk. Kāda ir situācija ar dzīvniekiem, kuri nav bezsaimniekiem, bet kas par tādiem ir kļuvuši, tātad, kas nav um, savvaļas dzīvniekiem, um, kas ir tādiem atkal kļuvuši uh, savu dzīves laikā. Un arī tur ir nepieciešami specifiski nosacījumi dzīvniekiem, kas kādreiz ir bijuši lolojumi dzīvnieki un no jauna kļuvuši par savvaļas dzīvniekiem. Delģētie aktori ir jāparedz šai sakarā. Šeit ir runa par 5, 6, 7 grozījumiem, kurus iesniedz Šmits tad nevajadzētu aizmirst arī citas dzīvnieku veselības aspektus, kas ir cieši saistīti ar lolojumu dzīvniekiem. Jo arī lolojumu dzīvnieki arī var būt uh, slimību pārnēsātāji, jābūt arī ar šiem dzīvniekiem ļoti piesardzīgiem, jo īpaši, kad mēs runājam arī par nekomerciāliem, nekomerciāliem lolojumu dzīvnieku pārvedājumiem, ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, lai neizslēgtu uh, visus šos loloņu dzīvniekus tālāk. Tad, kā ar loloņu dzīvnieku datu banku, ļoti svarīgi, lai tāda būtu un tā tiktu kontrolēta, ir uh, vispirms jākoncentrēs uh, uz konkrētiem dzīvniekiem. Es domāju, ka jāsāk ar suņiem, jo tur arī vetārstu vidū ir vislielākā ekspertīze. Ieziedo tātad lolojumu dzīvnieku suņu datu banka. Un arī tika pār man uzdots jautājums, vai tiek kontrolēta arī kaķu reprodukcija. Protams, mēs nezinām, kā tas notiek konkrēti, kāda ir situācija nec suņu, nec kaķu gadījumā. Jāizveido tā, tad ir šī datu banka, lai nerastos kāda uh, slimība pārne, pārnese. Uh, Tālāk es arī runāju par antibakteriālo rezistenci un noturību, kā mēs pret šo cīnīsimies. Tātad, lai zvien lielāka pret antibiotiku rezistences problēma. Ļoti daudz grozīm ir arī par šo, bet par šo ir noteikti jādomā par uh, um, šo rezistenci tieši Magīnes kundze ir iesniegusi ārkārtīgi lielu skaitu grozījumu par šo tēmu. Es vēlētos runāt par uh, dzīvnieku patogēniem. Jūs zināt, ka juridiskā līmenī mēs esam izslēguši visus uh, dzīvnieku patogēnus. Un es domāju, ka šās, šis, šie divi ir bīstami. Tātad uh, tā ir operatora atbildība, kādā veidā tiek kontrolēta tieši veterināro medikamentu izmantošana, lai, vajadz, lai varētu pēc iespējas izvairīties no rezistences. Desmitajā pantā mēs arī uh, lūdzam operators būt ļoti uzmanīgiem uh, un kontrolēt veterināro medikamentu izmantošanu. Mēs uzskatām, ka. Kā šeit ir ļoti būtiski un aicinu visus arī pārdomāt par šādu vērtīsību aktiem. Tālāk par uh, dzīvnieku slimībām un antibiotika izmantošanu dzīvnieku pasaulē. Jūs zināt, ka antibiotika izmantošana kļūst aizvien populārāka un plašāk pielietojama. Tas ir uh, ek, tā nopietna ekonomiskā problēma lauksaimniekiem, ja jūs zināt, ka ir slimības, kas netiek uzskatītas par lipīgām, tomēr tas nevajadzētu aizmirst un ignorēt, ir ļoti svarīgi. Mm, lūk, dalību valstīm izveidot sistēmas, kas ļautu pārvaldīt, kontrolēt slimības, kas rada lielāko daļu uh, problēmu lauksaimnieku ikdienā. Tas attiecās tātad uz šo pret antibiotika rezistenci. Mēs eh, jūs brīdinām, ka esam to arī darījuši līdz šim. Šis teiks neatiecas tātad uz dzīvnieku veselību, bet attiecas uz visiem, kas zina šo situāciju, kam ir pieredze eh, dzīvnieku audzēšanā, lopkopībā un kas ļoti labi zina, ka ir konkrēta saiknes ar dzīvnieku labturību un uh, arī uh, uz šo rezistenci pret infekcijas slimībām un vīrusu slimībām. Jūs zināt, ka mūsu imunsistēma ir arī atkarīga no dzīvnieku veselības, ir zināma šī ķēde un saikne. Un tas ir, protams, cieši saistīts arī ar mūsu spēju pretoties antibiotika darbībai. Uh, Es domāju, ka šie medikamenti ir jāražo tur, kur tas ir nepieciešams, bet nec mums, nec padomē būtu jānāk lajā ar konkrētajām detaļām un aprakstiem, kā izmantot attiecīgos um, veterināros medikamentus. Tam ir nepieciešami delģētie akti. Tad, kad mēs balsosim par šo tekstu, es vēlos, lai jūs atceraties vienu lietu. Šis teksts ir ļoti sarežģīts un tas uh, atrunā un noteiks tūkstošiem eiropiešu lauksaimnieku ikdienas dzīvi, ikdienas darbu. Šai likumdošanai jābūt pēc iespējas skaidrākai, lasāmākai, saprotamākai visiem lauksaimniekiem, kas ir iesaistīti lūpkopībā un rūpēs par dzīvniekiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo dažkārt lasot uh, Uh, un redzot, cik punkti ir sarežģīti, tiešām var uh, rasties iespējas, ka teksts ir ļoti, ļoti komplicēts. Būs ne tikai daudz simtiem punkti, bet būs arī ārkārtīgi daudz pielikumu uh, šim tekstam, kas ļaus atvieglo šī teksta īstenošana. Es aicinu tiešām būt visiem saprātīgiem un padarīt tekstu pēc iespējas skaidrāk salasām. Paldies, saprotamāku! Ļoti labi, liels paldies Palsēns kundzei. Un tagad varam uzsākt debatas. Jēglas kundze, tad Šmits. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, gribēju pateikties Palsēns kundzei mūsu referentei. Mēs esam ļoti labi sadarbojušies, tātad eh, ēnu referenti savā starpā eh, un, protams, arī ar referenti. Eh, jāsaka, ka šis ir tāds pamatīgs dokuments, mums ir jānoslēdz darbs pie tā un jāparūpējas, lai gal galā tas vainagotos ar tādu veiksmīgu kompromisu. Tas, ko teica Pelsens kundze, ir pareizi. Šeit mēs nerunājam par dzīvnieku aizsardzību. Protams, mēs runājam par uh, tādu dzīvnieku labklājību, jo tas, kādos apstākļos dzīvnieki tiek turēti, ietekmē to veselību. Uh, tas ir jāpiemina, bet to nevajadzētu uzsvērt pārāk bieži tieši šajā ziņojumā. Un ziņojumā mums ir uh, jāuzsver, ka nedrīkst uh, palielināt birokrātisko nastu. Uh, Paulsēnas kundze zina, Mēs to minējām arī eh, tad, kad tikās ēnu referenti. Eh, viņa zina, ka tautas partijas grupai daudz no viņas priekšlikumiem no nu, diena ir paprātam. Kaut vai ar minot virsrakstu mēs arī uzskatām, ka vajag mainīt virsrakstu, jo dzīvnieku veselība, tā kā tas tagad ir definēts, nu tas ir pārāk neskaidri. Te nav runāts par prevenciju un arī cīņu pret dzīvnieku slimībām. Klonēšanai šeit nav ko meklēt. Dzīvnieku transportēšana ir atrunāta citos dokumentos. Un tā tad par dzīvnieku transportēšanu šeit arī nebūtu jāraksta. Ja runā par noturību pret antibiotikām, Paulsens kundzes argumentācija mums ir saprotama, bet mums noteikti vajadzētu par to vēl diskutēt, varbūt mēs varētu atrast kādu kompromisu, kā varētu runāt par dzīvnieku vakcinēšanu. Paulsens kundze pamatoti ir uh, uzdevusi jautājumu, kā varētu macht, das in diesem Bericht unterzubringen. Kā varētu risināt šo klaiņojošo dzīvnieku jautājumu? Ja mēs eh, runājam par dzīvnieku veselību un uh, dzīvnieku turēšanu, tad, protams, kaut kas ir jādara lietas labā. No vienas puses ir lopi, kas tiek izmantot lauksaimniecībā, un šis ziņojums galvenokārt ir veltīts tieši šādiem lopiem, un, protams, ir jāsadarbojas ar lauksaimniekiem, lai būtu pietiekami labi preventīvie pasākumi ievērot un tā tālāk. Bet tad ir ar mājās turētie dzīvnieki, lolojumi dzīvnieki, un tad, protams, viņu saimniekiem ir jāuz jāuzņems atbildība par šiem dzīvniekiem. Un tad ir arī savvaļas dzīvnieki. Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, eh, protams, ir uh, mednieki, kam ir uh, jārūpējas arī par šo dzīvnieku labklājību, uh, runājot kaut vai par plānotām medībām un tā. Un tad ir visi šie dzīvnieki īstenībā piedara dzīvnieku pasaulē. Ir klaiņojoši dzīvnieki, uh, Ir tādi dzīvnieki, kurus var pieskaitīt savas uh, dzīvnieku grupām, ir tādi, kas uh, vairāk tiek turēt mājās, viņi arī, protams, notiek sask nonāk saskarē ar cilvēkiem un var pārnēsāt slimības un sagādāt uh, citas ķibeles. Un šie klaņojošie suņi rada milzīgas problēmas. Un, protams, mums vajadzētu kaut kā šo problēmu risināt. tie eh, dzīvnieki, suņi, kam ir īpašnieki, Vācijā ir reģistrēti, viņiem ir eh, īpaši tādas atpazīšanas zīmes, nezinu, kā tas tiek regulēts citās valstīs. Nu, varbūt, ka kaut kas ir jādara, un mums arī jāsaprot, kurš tad uzņemsies atbildību par klaiņojušiem eh, dzīvniekiem. Protams, galvenokārt tiek domāts tieši par mājdzīvnieku aizsardzību. Pozīcijas, protams, ir atšķirīgas. To jau varējām redzēt eh, debašu laikā, tad, kad mēs, piemēram, devāmies uz dažādiem uzņēmumiem, apmeklējām arī veterinārās klīnikas. Uh, Veterinārā ārsti, protams, valstīs uz vietas pazīst lauksaimniekus, zina, kur atrodas uzņēmumu un zina, kur tad viss tiek ievērots ļoti labi, kur nav tik daudz problēmu. Tā tālāk komisija piedāvā brīvprātīgās iznīcināšanas programmas. Uh, Komisija piedāvā, ka dalība valstis, kas uh, ievieš šādas programmas, uh, no sākuma tās piedāvā komisijai izskatīšanai, lai komisija tad tās varētu atļaut. Es domāju, ka būs dalība valsts, kas atteiksies no šādām programmām. Nu, komisija ir iespējams informēt, tas ir caurskatāmi, tam ir kāda jēga, bet īstenībā šādu uh, Eh, jautājumu vajadzētu tomēr atstāt dalību valsts ziņā, vai tās eh, uzskata par vajadzību kaut ko darīt vai nē. Un, protams, dalību valstīm ir tiesības aizsargāt savu teritoriju pret dažādām slimībām, bet, nu, nevajag tādus uh, spontānus pasākumus veikt, uh, ir jābūt uh, arī zinātniskam pamatojumam un bez īpaša iemesla uh, nevar veikt šādus pasākumus. Ja runājam par bišu veselību, domāju, ka vispolitiskās grupas šeit ir vienas prātis, un mēs vēlamies, lai arī šis jautājums tiktu pieminēts ziņojumā. Es domāju, ka joprojām ir jāsaglabā divas regulas un komisijas priekšlikumā tam tas nav pietiekami skaidri norādīts. Regulā, regulai vajadzētu aizstāt gan 350 jau esošās direktīvas un regulas, lai visa situācija taptu vienkāršāka. Uh, Ja ir divas regulas, tad tas būs uh, patiešām labāks priekšlikums. Tā tad viena regula uh, mājdzīvnieku nekomerciālā transportēšana pēc uh, ļoti garām piņķerīgām sarunām. Mēs to pieņēmām 2013. gada maijā. Un otra regula ir lielopgaļas eti marķēšana un uh, ir jau sagatavots ziņojums, mums vēl ir jābalso, un eh, ja mēs runājam par marķēšanu, tad šai regulai ir jāpaliek spēkā. Komisija šeit pieļāva kļūdu. Gribētu pieminēt vēl kādu problēmu. Polsēns kundze to neminēja, bet es tomēr gribu to tagad pateikt spāņu kolēģi tautas partijas grupā un arī sociāldemokrātu grupā ir iesnieguši vairākus grozījumus, kas īstenībā ir pilnīgi identiski. Varbūt jūs man varētu paskaidrot, kādēļ tas tā notika, kādēļ tieši Spānijai šis jautājums šķiet tik svarīgs un ko tad darīt, jo mums gal galā ir jāatrod kompromisi. Un ja kaut kas uh, skar tikai vienu dalību valsts, tad, protams, par kompromisu vienoties ir daudz sarežģītāk. Vēl kas. Spāņu sociālisti ir iesnieguši vēl savādākus grozījumus, arī Itāļu delegācija ir sagatavojusi grozījumus. Es uh, gribētu lūgt uh, attiecīgos kolēģus patiešām mēģināt uh, atrast risinājumus. Mums nevajag katram iesniegt savus grozījumus, mums ir jāstrādā kopīgi. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies Pausens kundzē. Bene, grazie, Lisa. Paldies. Šmits un tad Kapula Santos, lūdzu. Thanks, uh, pa paldies, Paulo. Es patiešām gribu sirsnīgi pateikties Paulsens kundzei. Viņa ļoti profesionāli pati, vadīja sarunas. Mēs katru reizi pasakāmies referentiem un esam pateicīgi par labo sadarbību, bet tiešām es to domāju no visas sirds. Un gribu teikt Eh, ka eh, šī regula mēģina aizstāt 40 regulas un direktīvas, kas jau ir spēkā, un jāsaka, dažas regulas eh, ir stājušās spēkā 65. gadā, tātad mēs te veicam arī tādu dokumentācijas modernizēšanas darbu, un es gribēju arī pateikties Paulsēnas kundzei par to, ka viņa pārnēsējāmās slimības ir iekļāvusi šī ziņojuma aptvērā, aptvērumā. Mēs, protams, negribam neko sarežģīt, šis ir visai tehnisks ziņojums un eh, jāsaka, ka arī grozījumi mums šķiet pietiekami labi. Tālāk eh, pirmais eh, pants par uh, noturību pret antibiotikām, tālāk pārnēsējumās slimības un uh, 46. pants, kur tiek runāts par uh, veterināru ārstniecībā izmantotajām zālēm. Un mēs esam iesnieguši arī vairākus grozījumus. Es pat tiešām uh, gribu, lai kolēģi mūs atbalsta attiecībā uz 114. pantu, uh, kur ir runāts par uh, lopu identifikāciju. Domāju, ka šis jautājums notiek noteikti ir jāpakļau koplēmumu procedūrai un e, jau, esoš, jau esošā likumdošana parlamentam nepiešķir pietiekami daudz kontrolas pilnvaru. grozījums par elektronisko aitu identifikāciju. Domāju, ka šeit vajadzētu iekļaut atkāpes un jāpadomā par tādiem risinājumiem, kas patiešām darbotos praksē. Šis jautājums jau ir atrunāts citos likumdošanas priekšlikumos. Mēs gribētu, lai jūs atbalstāt mūsu grozījumu. 140. pants. Mēs neuzskatām, ka uh, dzīvnieku veselības certifikāti ir jāievieš kā obligāts pasākums, jo tas nozīmēs tikai papildus papīru kalnus mūsu lauksaimniekiem un citiem uh, dzīvnieku īpašniekiem. Es, protams, saprotu, ka polijas tirgū varbūt ir kaut kādas īpašas problēmas un tā viņi vēlas pret to cīnīties, bet uh, ieviešot trešo uh, 1.2005 regulas pantu, uh, noteikti varētu izvairīties no šādām problēmām problēmām, piemēram, ka slims dzīvnieks vai dzīvnieks, kas nav pietiekami, pie, pietiekami labas veselības, nevarētu transportēt. To ievērot, domāju, daudzas problēmas jau varētu atrisināt. Value and is adding real value parlamentam arī jādomā, kur uh, nodrošināt tādu patiesu papildu vērtību, lai to just arī mūsu pilsoņi. Un, protams, ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Paldies Šmita kungam, Lūš Kapujos un pēc tam Inesa Jūzo lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju izteikties pats savā vārdā un arī mūsu kolēģis vārdā Vačo kundzes vārdā, viņa ir sociāla demokrātu ēnu referente, bet diemžēl viņas reis ir aizkavējusi un viņa nevar ierasties laicīgi. Irāče Garsīs kundze arī nevarēja ierasties tieši šī paša iemesla dēļ, un Priekšsēdētāja kungs, gribu pateikt, ka mēs bieži vien strādājam pirmdienās lauksaimniecības komitejā. Un jāsaka, ka kolēģi, kas uh, dzīvo tālākos reģionos, bieži vien cīnās ar grūtībām, lai ierastos uh, saulaicīgi uz sēdēm. Barāčo kundzes vārdā gribu pateikties Paulsens kundzei par to, kā viņa ir veikusi savu uzdevumu. Daudz jau teica, ka tas bija pietiekami tehnisks dokuments. Domāju, viņi ir sagatavojusi tādu labu fundamentu, uz kura balstoties varam atrast kompromisus. Protams, ir jautājumi, kuri ir mm, tādi strīdīgāki un kur viedokļi nav pilnīgi identiski. Es domāju, ka ir um, vienprātība panākt vismaz par to, ka vajadzētu sastādīt tādu slimību sarakstu, neatkarīgi no politiskās piedarības. Domāju, ka koordinatoru um, sanāksmē mēs vēl runāsim par ziņojumu piešķiršanu. Jāsaka, ka šeit noteikti ir jābūt kompromisīm un. Uh, Tas ir ziņojums, kas ir veltīts dzīvnieku veselībai, tas ir uh, arī sasaistīts ar dzīvnieku labturību, bet uh, tie nav sinonīmi. Tālāk uh, brīvprātīgā dzīvnieku e, iznīcināšana. Es domāju, ka Komisija ir jāinformē, bet nevajag pieprasīt no tās atļauju, lai veikt šādus pasākumus, jo tie ir brīvprātīgi pasākumi, brīvprātīgas programmas. Nu, tas ir tad muļķīgi pēkšņi lūgt vēl atļauju no komisijas. Un ja notiek kāda situācija, kāda dzīvnieku grupa ir ātri jāiznīcina, tad, protams, ir jārīkojas nekavējoties, nevis vēl birokrātiskā ceļā jāiegūst kaut kādas atļaujas. Būtu jau, protams, ļoti labi, ja varētu identificēt visus dzīvniekus, bet dažreiz tas vienkārši vienkārši nav iespējams. Nu, ir jāņem vērā, kāda ir reālā situācija uz vietas valstī. Uh, ir jāmeklē risinājumi un mums ir um, jāuzstāda tādi mērķi, kas patiešām ir uh, realistiski. 14. pāns uh, informācijas sniegšana pilsoņiem ļoti labi pilsoņi ir jāinformē, bet nevajag celt paniku, jo, ja ir, uh, piemēram, kādas slimības, slimības āsinājums, tad uh, ir jāparūpējas, kā cilvēks par to informēt tādā prātīgā veidā, uh, neizraisot pārāk lielu uh, paniku sabiedrībā. Un ir jau identifikācija identificēšanas sistēmas, piemēram, eh, lielopiem, un mums nevajadzētu eh, vājināt jau spēkā esošo likumdošanu. Šis ir ārkārtīgi tehniskas dabas ziņojums, negrib iedziļināties visās detaļās, bet mums noteikti vēlreiz ir jāapspriežas. Un mūsu referenta vārdā gribu teikt, ka mēs esam gatavi meklēt labus pārdomātus kompromisus. Un tagad uh, daži vārdi, ko gribēju teikt, ir Račes kundze. Uh, Es ceru, ka jūs uh, ņemsiet vērā to, kādas ir mūsu rūpes. Uh, eh, pamat regulā ir uh, daži panti par pārnēsāmajām slimībām un ir labāk jādefinē arī šīs zonas, jo ir atšķirības starp akvakultūru un uh, sauszemes dzīvniekiem, un, protams, uh, Te es runāju par 34. līdz 38. pantu, un būs arī grozījumi par dažādām modulācijām, kas ir jāievēro fitosanitārijā jomā. 62. 81. pāns ir jāņem vērā to, cik nopietnas ir konkrētās slimības, jo, ja, piemēram, slimības neskar tik lielu uh, Ah, grupu, mm, cilvēku grupu, tad nav jāievieš tāda pasākuma, kas ir domāta ļoti nopietna slimība apkarošanai. Iračes kundze iesniegs arī daudz grozījumu par uh, zirgu identifikāciju. Es gribu teikt, ka pirms dažām dienām manā valstī notika traģēdija. Uh, bija kāds zirgs, kas bija izskrējis no staļļa, un tas uh, izraisīja satiksmes negadījumu, vairāk cilvēki gāja bojā, šis zirgs tika identificēts, uh, bet viņa saimnieks nedzīvo Portugālē, mēs viņu nevarējām atrast. Uh, Un uh, bieži vien pie mums ir šādi savaļas zirgi, kas kaut kur ir aizbēguši, izbēguši no staļa, brīvi skrien apkārt, un redziet, notiek šādas traģēdijas. Nu, tādēļ ir jābūt arī identifikācijai gan zirgiem, gan aitām, gan lielopiem. Un, protams, šajā identifikācijā ir jānorāda uh, zirga izcelsme un citas, citi specifiski parametri. Jāsaka, ka dalība valstīs ir eh, ļoti atšķirīgi apstākļi, atšķirīgas tradīcijas un, protams, ir eh, jābūt daudzām jomām, kam, eh, kur jāievēro subsidaritātes princips. Priekšsēdētāja kungs gribēja pateikties referentei un gribu pateikt, ka mūsu politiskā grupa darīs visu, kas ir mūsu spēkos, lai atrastu pēc iespējas labāku risinājumu, jo tas ir ļoti svarīgi lauksaimniecībai mūsu pilsoņiem. Paldies, Ines Ajūza un Tadaņā kungs. <coughs> Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, muchísimas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms jau paldies Pausens kundzei un Jēgars kundzei arī par um, ieguldīto darbu šajā priekšlikuma izstrādē, kas neapšaubāmi ir ļoti sarežģīts, ņemot vērā to um, tiesību aktu noteikumu skaitu, ko mēs vēlamies apkopot. Mēs labprāt iekļautu tekstā prioritāro slimību skai, e, sarakstu, kas būtu fundamentāli. Šis e, tiesība akts attiecas uz e, slimībām un problēmām, kas ir saistītas ar dzīvnieku slimībām, to apriti un tā tālāk. Ir tiesa, ka ir diezgan liela saikne starp šīm tēmām - dzīvnieku veselību. Mm mikrobu rezistenci, dzīvnieku labturību un tā tālāk, taču šiem jautājumiem ir citi tiesību akti un teksti. Manuprāt, nav īpaši prātīgi vēlēties visu salikt vienā dokumentā. Mums ir regula par dzīvnieku labturību, nu tad uh, uz to arī atsauksimies. Kas attiecas uz mikrobu rezistenci, nu ne jau šeit par to ir jārunā. Ir konkrēts teksts, atsevišķi teksts, ir arī kopienas uh, darba programma par šo jautājumu. Tas viss būtu jāapkopo jaunā tekstā par uh, medikamentiem, kas šobrīd ir sagatavošanas stadijām. Nevajadzētu to visu jaukt kopā. Pretējā gadījumā mēs sarežģīsim dzīvi, bet pats galvenais uh, jau ir tieši nesarežģīta dzīve tiem cilvēkiem, kam būs šis teksts uh, jāīsteno praksē. Protams, nevar teikt, ka tam nav nekāda sakara. Uh, šiem jautājumiem. Protams, ka šie jautājumi ir saistīti ar dzīvnieku veselību. Taču būtu jāpaturprātā man uh, iepriekš teiktais, kas attiecas uz uh, sanitārajām komisijām, saiknis starp uh, dalībvalstīm un trešajām valstīm. Mēs uzskatām, ka attiecībā uz eksportu katrai valstī vajadzētu slēgt divpusējs nolīgums ar valsti, uz kuru notiek šis eh, eksports. Tas ir subsidiaritātes jautājums, tam nav jābūt šeit. Mēs arī nāksim klajā ar, mēs esam nākuši klajā ar vasaru virkni grozījumu, kas um, uzsver to, ka ir jāuzskaita tās slimības, eh, kurām ir nepieciešama tūlītē rīcība un tās, kur ir fakultatīva rīcība. Protams, šeit var runāt arī par to, ka komisija varētu arī noteikt uh, formātu katrai konkrētai rīcībai, kas būtu ārkārtīgi liels uh, papildus loks. Mēs negribētu vienu vienotu reģistru. Galvenais būtu informācija, kas uh, tur ir iekšā. Šī apvienošana tikai radīs jaunas problēmas. Šobrīd vēl nav pilnīgi skaidrs, vai komisija noteiks eh, šo pārvietošanos vienas eh, valsts ietveros. Manuprāt, eh, tas ir subsidiaritāts jautājums. Dalībvalstis pārzina šos jautājumus, un tātad tām būtu arī jābūt atbildīgām par šiem jautājumiem. Protams, varētu saukties uz Jāgaras kundzes teikto. Nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka mēs visi esam, domājam vienā virzienā, taču ir jāsaprot, ka kaut arī šie jautājumi ir saistīti, par tiem jārunā citur, tos nevajadzētu šeit atkārtot. Paldies, Agņo, un pēc tam viceprezidenta kungs. Paldies! Mēs runājam par dzīvnieku veselību. Un šeit eh, man rodas eh, diezgan liels bažas. Es domāju par to, vai te nebūs kāda. Eh, te, vai te nebūs kādi īpaši aizliegumi, kas būtu, kas rastos no šāda veida regulējuma? Es zinu, ka komisijām ir vēlme aizliegt knābju griežcenu māju putniem. Ja tiek aizliegts šāda knābju apgriešana, tad uh, Tas eh, nozīmē to, ka putni cits citam knāptu un beig beigās eh, viens otru savainotu pat nāvējoši. Tātad šādi aizliegumi, kas attiecas uz eh, individuāliem jautājumiem, kas nevienmēr būtu atbilstīgi. Citiem vārdiem sakot, komisija noteiktu to, ka tiktu aizliegts uh, knābt, tad eh, griezt šos knābjus, ja vien putni nesāktu tas citam nodarīt pāri, bet tas ir diezgan absurdi, jo tas ir, uh, to var prognozēt jau iepriekš. Lūdzu, komisija, iedrošiniet mani un lūdzu, neizmanto, nu, iedrošiniet mani, ka neizmantosiet šo priekšlikumu, uh, lai panāktu šādus te aizliegumus, kas attiec uz mājputnu knābju apgriešanu. Paldies. Nākamais runātājs. Kovskis. Paldies. Ļoti labi, ka strateģijas kontekstā mēs runājam par klaņojošiem dzīvniekiem. Protams, šajā jautājumā ir jāpanāk progress, kaut arī tas pamazām jau ir attīstījies, vismaz eh, dažās eh, Savienības dalībvalstīs. Es uzskatu, ka mums eh, šis jautājums būtu jāņem vērā pietiekoši nopietni. Nesen es un mani kolēģi, mēs esam saņēmuši diezgan dramatiskas vēstos ēpastus no Rumānijas, arī no Bosnijas un Hercegovinas. Bosnija nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet Rumānija ir. Un, cik saprotu, Rumānijā ir ļoti liela problēma, kas saistās ar simtiem tūkstošu klaņojošu dzīvnieku. Un kā tad cīnīties ar šo problēmu, balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju? Mēs varam secināt, ka tas ir pretrunā ar pamat standartiem dzīvnieku labturībā. Tas arī ir pretrunā ar humānu apiešanos ar, ar dzīvniekiem, un tā, protams, ir ļoti smaga problēma. Eiropas Savienībai vajadzētu pieprasīt eh, to, lai visas dalībvalstis īstenot vismaz minimālus standartus dzīvnieku jautājumā, un tostarp arī pret klaņojošiem dzīvniekiem, lai būtu šāda humāna izturēšanās. Šobrīd katra dalībvalsts var rīkoties eh, pēc saviem ieskatiem, Tomēr uzskatu, ka Eiropas Savienības uh, pamatvērtība balstās uz to, ka tā var nodrošināt pozitīvu, labu piemēru, un šajā gadījumā tas būtu piemērs, kā rīkoties, lai izturoties pret uh, dzīvniekiem. Tātad šobrīd mēs uh, redzam, ka ir šāds negatīvs piemērs, eh, kādā no dalībvalstīm ir klaņojošiem dzīvniekiem, un tā ļoti nopietna problēma. Mums nevajadzētu pret to attiekties viegliprātīgi. Es drīz došos uz Rumāniju, proti rīt, un iepazīšos tuvāk ar situāciju apmeklējot dzīvnieku patmers, patversmes, bet es jau tagad varu pateikt, ka situācija ir ļoti smaga ļoti grūta, un uzskatu, ka mums nevajadzētu pret to tiekties viegli prātīgi, vajadzētu tajā iesaistīties, un tas ir ļoti dramatisks jautājums ne tikai dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem. Rumānijā biju decembra sākumā un ļoti labi zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas rūpējas par šiem klaņojošiem dzīvniekiem. Viņi baro viņus un palīdz tiem aprūpētos. Redzēju, ka šie dzīvnieki, vismaz daži no tiem, ir ļoti labā stāvoklī, jo tas nozīmē to, ka šie cilvēki tiešām ļoti labi rūpējas par uh, klaņojošiem dzīvniekiem. Taču viņi neko, šie cilvēki neko reāli nevar darīt, un bieži vien saskars ar to, ka dzīvnieki tiek uh, turēt ļoti sliktos apstākļos, viņiem atliek tikai uz to noraudzīties. Tādēļ mums vajadzētu nodrošināt to, lai būtu Eiropas Savienības līmeņa standarti. Uh, klaņojošo dzīvnieku sakarā. Turklāt tam nekādā gadījumā nevajadzētu izpausties kā komerciālai aktivitātei. Ne tikai Rumānijā, bet arī citās dalībvalstīs ir problēmas, kas saistītas ar šo jautājumu. Es nevēlos norādīt ar priekšstu tikai uz Rumāniju, jo es zinu, ka arī Polijā situācija netuvu nav ideāla. Bet tam nekādā gadījumā nevajadzētu izpausties kā komerciālai aktivitātei jo uzņēmumi jūt, ka te varētu gūt peļņu un uh, mēģina nogalināt pēc iespējas vairāk klaņojošu dzīvnieku, lai gūtu peļņu, bet uh, ne jau uh, šāds būtu pamatmēķis. Nevajadzētu ļauties šādai uz peļņu orientētai darbībai. Šis ir ļoti būtisks jautājums visā Eiropas Savienības mērogā, visi, visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Paldies! Tagad uh, Brits Reimers skundze, pēc tam komisija. Šodien. Paldies! Protams, sākumā vēlējos pateikties eh, Palsēns kundzei par eh, visiem tiem pūliņiem, ko viņi ieguldīja ziņojuma tapšanā. Ja vairāk par 40 tiesību aktiem ir jāapkopo vienā ziņojumā, nu tas patiešām ir ļoti ambicios mērķis. Protams, vajadzētu parūpēties, lai tas viss arī gal galā panāktu uh, likumdošanas vienkāršošanu. Protams, uzņēmumiem vajadzēs arī pielāgoties jaunajai sistēmai, un tas atkal uh, radīs jaunu birokrātisko nastu, jo viss atkal būs jāmaina. Būsim patiešām piesardzīgi. Jā, ir nepieciešamas kaut kādas. Um, Eh, normas, noteikumi eh, visā Eiropas Savienībā un eh, Krievijā jau kopš 2007. gada bija pārdota cūgaļa, kas ir inficēta ar Āfrikas ehm, cūku sērgu. Mm, tagad šī gaļa ir konstatēta arī Lietuvā. Nu, tas nozīmē, ka visiem ir jādarbojas koordinēti. Un, ja uz vietas mēs visi labāk pazīstam savus lauksaimniekus un pazīstam drēbi, situāciju, un tad ir iespējams labāk uz vietas, teiksim, ierobežot slimības izplatību, nevis uzreiz uh, sākt skandināt trauksmes zvanus un brīdināt visu Eiropas Savienību. No otras puses, tad, kad notiek eksporta eh, sarunas ar trešajām valstīm, eh, ir ļoti atšķirīgas nacionālās sistēmas, ir milzīgas atšķirības arī reģionu līmenī, un tas, protams, mūsu eksportus bieži vien tā teikt bloķē, un tas nozīmē milzīgu ekonomisko zaudējumu. Es saprotu, ka šis jautājums, nu, beidzot ir jāapspriež un jāatrisina, bet eh, mums ir jādarbojas pietiekami piesardzīgi un. Uh, ja mēs kaut ko mēģinām ieviest no jauna, tas automātiski nenozīmē, ka senā sistēma bija slikta. Mums vienkārši ir jāsaglabā uh, tas labais, kas bija vecajā sistēmā, jo tas ir būtiski, lai saglabātu uzticību cilvēku vidū. Ja mēs runājam par uh, deleģētajiem tiesību aktiem, Jāsaka, ka galu galā viss šis dokuments uh, varētu jau konkurēt arī ar uh, KLP reformai veltītiem aktiem, jo mēs te esam iekļauši tik daudz dažādu dokumentu un tiesību aktu, un tad uh, jāsaka, ka parlaments nākotnē, nu tā ļoti. Uh, negribīgi attieksies pret deleģētiem tiesību aktiem, ja kas tāds atkārtosies, un varētu būt, ka mums tagad šis jautājums būs jāpieņem, mums būs jābalso, un nākamajā sasaukumā cilvēki vispār būs izmisumā, jo viņi jau uh, nezinās mūsu referentu, un tad būs tādi deleģētie tiesība akti, kas jaunajam sasaukumam būs jākontrolē, tas būs lēmums, ko pieņemsim mēs, un kā tādu mantojumu nodosim uh, šiem ceļa turpinātājiem. Es to visu vērtēju ļoti kritiski un Eh, varbūt, ka man vispār vajadzētu principa pēc balsot pret to, jo eh, tas ir patiešām necienīgi pret parlamentu. Tagad eh, mēs nu, jau gandrīz esam vēlēšana priekšvakarā, un viņi pēdējā mirklī mums vēl iegrūž šādu tiesību aktu, pagrūž zem deguna. Nu, tas ir necienīgi. Viņi neievēro arī to, kas ir teikts līgumos, un daudziem kolēģiem ir arī jādodas, jāpiedalās priekšvēlēšana kampaņās, un tad viņiem vēl jāstrādā pie šī likumdošanas akta slikta, un viņi vēlas tomēr um, sazināties ar pilsoņiem, kontaktēties ar saviem vēlētājiem, un ja pēdējā brīdī vēl ir jāstrādā pie tik nopietna likumdošanas akta, nu, tad mums vienkārši jau vienā brīdī sāk kūpēt galvas, un um, šie daudzie deleģētie tīsību akti, uh, tas vienkārši ir pārāk daudz no mums prasīts, un uh, KLP reforma jau pietiekami labi ilustrēja, ka mums ir jābūt uh, uzmanīgiem un Mums ir jāpasaka kolēģiem, kas būs nākamajā sasaukumā, ka viņiem tas viss ir ļoti rūpīgi, tad vēl jāizkontrolē. Paldies. Paldies, paldies, Brīta. Vārds komisijai. Šeit ir tātad direktors, Namadekungs, lūdzu. Paldies, priekšētāji kungs. Es vēlētos pateikties Palsens kundzei, pateicos ēnu referentiem par paveikto darbu, lai varētu uzlabot komisijas priekšlikumu. Protams, es varēšu pieskarties tikai dažiem uh, punktiem. Mēģināšu pakavēties pie tiem, kurus minēja visbiežāk parlamenta deputāti un uh, kuri, protams, politiski ir ļoti svarīgi jautājumi. Nu, vispirms jau aptvērums un nosaukums. Protams, kā. Ka Priekšlikuma virsraksts nosaukums ir dzīvnieku veselība, animal health, taču mēs šeit runājam galvenokārt par pārnēsājumām slimībām. Tas tiešām tā ir, mēs noteikti esam atvērti, varam uzlabot arī nosaukumu, par to varam diskutēt. Protams, kā virsrakstā jāatspūguļo aptvērums. Aptvērums nav dzīvnieku labklā, eh, labturība. Uh, tur iekļaujas arī klonēšana. Jūs redzējāt komisijas priekšlikumu, un komisijas priekšlikums balstās uz to, ka klonēšana var patiesībā apdraudēt dzīvnieku labturību. Dzīvnieku labturība nav daļa no šīs priekšlikuma, par kur runājam šodien. Tālāk par šo visu. Um, knābju griešanu. Arī tas nu nav šeit jāatrunā. Komisija nevēlas to šeit iekļaut nekādā gadījumā, arī ne šajā eh, ziņojumā. Tālāk par dzīvnieku pārvedāšanu. Arī šeit es domāju, ka visi esam pārliecināti par to, ka dzīvnieku pārvešana no Somijas līdz Kanārijas salām var noteikti būt ļoti liels risks dzīvnieku labturībai, bet nevar arī radīt, piemēram, nekādu risku, runājot tieši par pārnēsamām slimībām. Daudz bīst bīstamāk varbūt pārvadāt dzīvnieku no uh, Vācijas uz Nīderlandi, piemēram, 100 eh, kilometru distancē. Arī tātad īsāk šāds pārvadājums var būt riskantāks. Tātad šeit nav runa par pārvadājumu ilgumu. Tas nenozīmē, ka mēs nevēlamies atrunāt adekvāti arī dzīvnieku pārvešanu, lai varētu izvairīties no dzīvnieku pārvešanu no slimību um, izplatīšanas kārtības. Un šeit bija Juzo kundzes, Jēglas kundzes dažādi viedokļi. Es uzskatu, ka komisija ir atradusi zelta vidusceļu pareizo līdzsvaru attiecībā uz uh, noteikumiem par pārvedāšanu vienā valsts uh, ietvarā. Komisija savā priekšlikumā saka, ka Daži principi, kas ir saistīti ar dzīvnieku pārvedāšanu, pārvietošanos, tas attiecas arī uz šo pārvietošanu valsts iekšienē. Mēs nevaram pārvest dzīvnieku no vienu uzņēmumu, kurā ir kāda slimība, uz kādu citu uzņēmumu, kurā nav šī slimība, pat ja šī pārvešana notiek arī valsts, vienas valsts ietveros. Tas nav priekšlikumā iekļaus, taču priekšlikums atstāja pietiekam lielu brīvību katras dalību valsts iestādē labāk labāk atrunāt noteikumus, kas ir specifiski katras valsts vajadzībām par iekšējo pārvedāšanu, un uh, tas ir daudz detalizētāk tad, kad mēs runājam par pārvedāšanu starp dalību valstīm. Tad uh, mūsu priekšlikumā ir detalizētāk noteikumi. Tad vēl viens jautājums, kas tika minēts. Uh, Tātad savvaļas dzīvnieki un dzīvnieki, kuriem ir saimnieki, īpašnieki. Kas ir komisijas priekšlikumā? Komisijas priekšlikums balstās uz to, ka ir nepieciešams kontrolēt dzīvnieku slimības. Uh, dzīvnieku slimību kontrole, tad dzīvniekiem, kas, kuriem ir īpašnieki, notiek vienā veidā, bet to nevar tāpat nodrošināt, ja mēs runājam par dzīvniekiem, kuriem nav īpašnieka saimnieka. Tādēļ mums ir divas lielās kategorijas - notvērtie dzīvnieki un savvaļas dzīvnieki. Uh, tad arī um, raugāmies, kā labāk piemērot kontrolas pasākumu šīm abām kategorijām. Ja kāds bijuši, kāds bijušais klaņojušais sunis, tagad tam ir uzrodas samnieks, kas notiek. Gluži vienkārši viņš pāriet no savvaļas dzīvnieku kategorijas uz notvērto dzīvnieku kategorijas. Lai sasniegtu vien to pašu mērķi, kontrolēt dzī, uh, slimības. Tālāk runājot par uh, klaņojušiem suniem, komisija ļoti labi apzinās, ka šī problēma ir nopietna. Pievēršam, ar, arī sabiedrība pievērš lielu uzmanību, arī Eiropas parlaments tam pievērš ļoti lielu uzmanību. Taču mēs arī skatījām juridiskos aspektus. Arī komisārs, kas nosūtīja Rumānijas ministram vēstuli un ļoti skaidri norādīja komisijas nostāju par šo Komisārs Borgs sāka vēstulē, ka Eiropas Savienībai nav kompetences, uh, lai kontrolētu savvaļas vai klaņojošo suņu, pareizāk sakot, klaņojošo suņu populāciju. 13. pantā līgumā ir aprakstīts kompetences, uh, kompetenci ierobežojumi. Es domāju, ka mums šeit ir jāsaprot, kāda ir juridiskie, um, kāds ir juridiskās robežas. Protams, mēs varam runāt daudz plašāk par šo, bet es atgādinu, ka komisijas priekšlikums koncentrējas uz dzīvnieku slīmību kontrolēšanu, nevis uz uh, klaiņojošo suņu populāciju ierobežošanu. Atgādinu, komisija apzinās problēmas svarīgumu, taču tas neiekļauj šīs priekšlikuma aptvērumā. Tālāk, kas attiecas uz dzīvnieku identifikāciju. Šīs ir jautājums, kur minēja arī Šmita kungs, un par to ir daudz, jau viņš runāja šajā parlamentā, mēs to ļoti labi atceramies. Smita kungs teica, ka mēs esam pret to, ka komisija ir tik daudz delģēto aktu, tik daudz pilnvaru. Komisija piedāvāja um, tik daudz delģētos aktus. Es gribu atgādināt tikai vienu lietu šai sakarā. Uh, Bieži vien esam par to runājuši arī ar citiem parlamentu deputātiem, kas mums prasīja vair lielāku elastību, lielāku elastību par dzīvnieku identifikācijas jomā, jo īpaši identificējot uh, aitas. Tātad pamata aktā nebija pietiekami liela elastība, lai komisija varētu paredzēt nepieciešamās atkāpes. Mēs izmantojām šajā debatēs par um, identifikāciju, identificēto aitas un kāzas, mēs komisijā arī izmantojam tās pilnvaras, kas ir uh, piešķirtas komisijai esošajos tiesību aktos, bet mēs nevarējām iet tālāk par to, kas tur ir atrunāts. Tādēļ aicinu Smita kungu arī pārdomāt par šo, ka patiesībā mēs nevaram vienkārši tā patvaļīgi. Jo uh, mazināt arī komisijas pilnvaras dzīvnieku identifikāciju jomā. Tālāk šī pretošanās pret mikrobiem, antimikrobu rezistence. Tad, tad šis priekšlikums tikai viens no komisijas uzsāktajiem pasākumiem, lai uzlabotu antimikrobiālo rezistenci. Uh, mēs to ļoti ņemam vērā, izceļot par dzīvnieku veselību, kad mēs redzam, ka ir aģenti, kuriem ir šī antimikrobiāla rezistence un ka šajā jomā ir jārīkojas Eiropas Savienībai, lai varētu šos aģentus iznīcināt, izskaust. Un tad vēl viens pasākums, un te var atbalstīt arī to, ko teica Juzo kundze. Uh, Eh, tas, kas ir ārpus eh, šī priekšlikuma, bet kas ir jāsaglabā tā priekšlikumā, ar kuru nāks eh, klajā komisija pēc dažām nedēļām, kas būs saistīta ar veterināriem medikamentiem. Par eksportu, Ajuzo kundze arī par to runāja, mēs priekšlikumā vienkārši nokopējam nelielām izmaiņām to tekstu, kas ir esošajā pārtiks likuma tekstā. Mēs šeit neizgudrojam neko jaunu, ne mēs meklējam arī šeit veselību, dzīvnieku veselības jomā piedāvājam to, kas jau ir 178 2002 regulā. Priekšsēdētājs ceru, ka īsi, bet uh, skaidri esmu atbildējis uz ganiem jautājumiem. Jā, liels paldies! Tagad vārdu dodu atkal Palsens kundzei. Lūdzu. Tak, herr ordförande. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies visiem kolēģiem. Pat ja pašreiz mēs nepiekrītam visās detaļās par spīti visam, uzskatu, ka pamazām mēs dodamies kopsaucēja virzienā. Izskaušanas, jeb ja iznīcināšanas eh, programmas ir brīvprātīgas, tātad dalībvalstīm pašām ir jānosaka, ko tās vēlas darīt šajā jomā. Un pēc tam tām ir jāinformē komisija par to, ko tās grasās darīt. Taču pirms tam tā nav jālūdz atļauja komisijai, lai rīkotos, jo te runa ir par problēmu situāciju risināšanu un ne komisija būs tā, kur zinās, kas konkrēti notiek kurā dalībvalstī. Tātad dalībvalstīm pašām par to jālemj. Kas attiecas uz klaņojošiem dzīvniekiem? Eiropas Savienības līmenī tas neapšaubāmi var sastādīt ļoti nopietnas problēmas. Klaņojošie dzīvnieki var būt nopietns infekcijas avots. Tas e, nav apšaubāms, taču kā rīkoties? Tas ir pats būtiskākais, kas ir jāsaprot. Tādēļ uzskatu, ka šis e, tiesību akts ir tāds, kuram nevajadzētu būt pārāk detalizētam, pārāk e, konkrētam, lai ļautu dalībvalstīm rīcības brīvību. Runājot par uh, mikrobu rezistenci. Uzskatu, ka rūpes uh, pret dzīvniekiem, par dzīvniekiem un dzīvnieku pārvadāšana ir divi ļoti būtiski jautājumi šajā sakarā runājot par antimikrobu rezistenci. Tātad jāskata, kādi pašreizējie tiesību akti ir spēkā šajā sakarā un kāda ir pamatprincipi. principi principi ir viena lieta, detaļas tā jau ir pilnīgi cita lieta. Un trešdien mums būs iespēja diskutēt ar ēnu referentiem turpmāk par šo jautājumu, un esmu pārliecināta, ka mēs nonāksim pie ļoti labiem kompromisiem. Kā jūs zināt, kompromiss nozīmē to, ka katrs izsaka to, ko vēlas, bet nevienmēr, protams, ir pārliecība par to, ka saņems cerēto. Paldies! Paldies, paldies, Palsens kundzei un Eimas priekš. Arī, ja es vēlos uzteikt Palsens kundz par paveikto progresu, tātad atgādinu, kā ziņojumi bija eh, par to balsojums notiks 11. februārī, tagad pārējiem pie darba kārtības 4. punkta. Aizsardzības pasākumu pret augiem kaitīgajiem organismiem. Referents Faimon kungs. Tātad eh, šī ziņojuma mērķis ir labāk aizsargāt iekšējo tirgu no zināmiem un nezināmiem kaitīgiem organismiem. Ir iesniegt apmēram 330 grozījumi, tā skaitā arī uh, 34 eh, referenta grozījumi arī vīdas komiteja un arī jūra komiteja pieņēmuši iepriekšējā, pagājušajā nedēļā saziņojumu. Tātad vārds referentam un tad debats. Lūdzu, kolēģi. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás... Dámy a kungi, Es labprāt jūs iepazīstināšu ar jaunāko informāciju saistībā ar manu ziņojumu, kas tā tad ir aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem. Ziņojums sastādīs pagājušā gada oktobrī un kopš tā laika iesniegti ārkārtīgi daudz grozījumi. Kā jau tika teikts, bija 331 grozījums tikai no šīs komitejas vien Šī tēma tika debatēta arī vides komitejā, kur bija Rosīkungs no EPP atbildīgs par šo jautājumu. Šīs komitejas atzinums tika nobalsots, par to tika nobalsots uh, visnotaļ nesen, un tā tad viss uh, kopīgais eh, grozījumu saraksts eh, vēl nav mūsu rīcībā. Cerams, ka mēs to saņemsim šonadēļ. Kopumā vides komiteja iesniedza 180 grozījumus un 6 kompromisu grozījumus. Kā jau tika teikts, eh, arī Tieslietu komiteja iesniedza atzinumu, kas skar priekšlikuma juridisko pamatu. Un Regners kundze no S&D ir atbildīga šajā jomā no jūri komitejas un tieslietu komitejas eh, galvenais eh, atzinums saistās ar to, ka mums nevajadzētu atsaukties uz 191. līguma pantu. Tas nav atbilstoši es eh, tiesiskais pamats. Mēs eh, vēl neesam iepazinušies pilnībā ar šo komiteju grozījumiem, taču pieņemu, ka daži no tiem varētu būt identiski. Līdz ar to balsošanas saraksts būs jāsastād ļoti uzmanīgi. Ļoti ceru, ka mēs eh, to paveiksim šonadēļ un cerams, ka nākamnedēļ Strasbūrā mums atkal būs ēnu referentu sanāksme un mēs eh, kopīgi varēsim nākt klajā ar kompromisiem. Mēs par to jau runājām mūsu iepriekšējā sanāksmē un esam identificējuši četras jomas eh, grozījumos, kas iesniegti lauksemniecības komitejām. Šīs četras jomas ir tās, kurās varētu būt iespējami kādi kompromisi. Runājot par Vides eh, komitejas grozījumiem mēs nesam to paspējuši izdarīt, jo mums nebija mūsu rīcībā ar šo grozījumu. Tātad mēģināsim to paveikt nākam nedēļa. Un cerams nāksim klajā ar kompromisiem attiecībā uz pilnīgi visiem grozījumiem, kas ir mūsu rīcībām. Mēģinām panākt eh, kompromisus, kas būtu pieņemami pēc iespējas eh, vairāk cilvēku no visām komitejām, taču baidos, ka kompromisu skaits nebūs īpaši liels. Kā jau teicu, esam diskutējuši par četrām jomām, četrām tēmām, un uzskatu, ka nebūs vairāk kā desmit kompromisu, jo grozījumi ir ļoti pretrunīgi un dažādi, un līdz ar to apkopot tos, lai izveidotu kādus kompromisus, dažkārt būs, ja ne neiespējami, tad ārkārtīgi grūti. Uzskatu, ka mēs saskarsimies ar ļoti garu balsojumu par ļoti lielu grozījumu skaitu. Šī tātad ir jaunākā informācija par ziņojumu, Nākamā otrdien vēlētos organizēt vēl vienu ēnu referentu sanāksmi un vēlētos diskutēt ar ēnu referentiem konkrēto kompromisu redakciju un formulējumu, kā arī balsojumu sarakstu. Jautājums eh, ir par to, kā sastādīt sarakstu un kā sagrupēt grozījumus blokos. Runājot par ziņojuma saturu, vispretrunīgākie jautājumi ir, to, to vispār ir ļoti daudz, taču tādas trīs pamat problēmas ir šādas. Pirmkārt, pakotnes teritoriālais aptvērums, jautājums par to, vai tas attiecas uz visu Eiropas Savienību, vai arī būs kādi reģioni, uz kuriem tas neatieksies. Otrā problēma ir saistīta ar to, ka jautājums eh, tātad ir, vai mēs sniedzam komisijai pilnvaras grozīt kaitīgo organismu sarakstu, vai arī, vai šis saraksts būs daļa no tiesību aktiem, un vai grozījumu gadījumā grozījumi būs jāveic parastās leģislatīvās procedūras ietvaros. Tāds ir šis jautājums. Un visbeidzot jautājums par to, vai mēs vēlamies pozitīvu vai negatīvu augju, augiem kaitīgu organismu sarakstu. Tātad, vai mēs vēlamies vai nevēlamies, lai 40. pants attiektos uz šo jautājumu? Vai mēs vēlamies tādu stingru aizliegto organismu sarakstu, kurus nedrīkst importēt Eiropas Savienībā. Tas sniegs uh, lielāku juridisko drošību un samazinās administratīvo slogu. Vēl viena alternatīva ir uzskaitīt uh, visus importētos uh, augustu un tos pakļautu konkrētai izpētēji. Tas, protams, būtu efektīvi, taču administratīvais sloks būtu daudz lielāks. Un šis administratīvais sloks uh, būtu jāveic uz Eiropas Savienības eh, robežām, būtu jāizteno šīs pārbaudas. Vēl ir vesela virkne citu tēmu un jautājumu, taču domāju, ka detalizētāk mēs par to runāsim vēlāk debatēs. Paldies par uzmanību, dod vārdu priekšsēdētāju kungam. Grazie. Labi, paldies referentam. Tagad sākam debatas. Daži kolēģi arī vēlas izteikties Tarabela kungs un tad Ajūza kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, divi kolēģi ir aicinājuši izteikties. Viņu badāšils kundze, kas ir ēnu referenta un Andrijo kungs. Es nezinu, vai man izteikties par abiem vienlaicīgi, un varbūt tad es izteikšos par vienu, un pēc tam jūs arī man dosiet vārdu vēlāk, lai es izteiktos arī par uh, otru kolēģi. Kā lai darīt? Kā man darīt? Tad visu uzreiz? Labi. Dančelas kundzes vārdā, ēnu referents kundzes vārdā, tad, tad angliski. Ēnu referente sociālistu grupu vārdā Eiropas parlamentā. Uh, Dančielas kundze var atbalstīt komisijas priekšlikumu par aizsargājušiem pasākumiem uh, cīņā pret uh, kaitīgiem organismiem. Mums ir jācīnās pret visiem faktoriem, kuriem ir negatīva ietekme uz uh, vīdī, sabiedrības veselību, lauksensības industriju. Dāčils kundze arī norāda uz to, ka ir nepieciešams arī cīnīties pret kaitī, kaitēkļiem lauksainīcības un ekonomiskā apsvērumu dēļ. Dāčils kundze uzskata, ka uh, ar kaitēkļiem saistītās problēmas ir jāskat arī no robežaizsardzības perspektīvas un ne tikai no ekonomikas perspektīvas, lai cīnītos pret kaitēkļiem, kas nāk no ārpus Eiropas Savienības valstīm, lai aizsargātu mūsu lauksaimniekus. Uh, ir jāpieņem nepieciešamie kontrols pasākumi, aizsardzības pasākumi, lai visi operatori arī piemērotu piesardzības principus un lai varētu arī veiksmīgi izskaust, iznīcināt šos kaitēkļus, lai varētu aizsargāt cilvēku veselību, Eiropas lauksaimniecību un vidi. Lūk, tas attiec Dančils kundzi. Kolēģi Erika Andriju, Andriju kungs, kurš arī šeit nevar būt. Tagad viņa vārdā viņš ļoti atvainojas, ka viņš nevar piedalīties sanāksmē. Viņš vēlas uzsvērt uh, svarīgākos punktus esošajās tiesību aktos, un kur komisija dīvainā kārtā nepiedāvā nekādas izmaiņas, piemēram, uh, augu pārbauda importējot tos, pārbaudīt, vai viņiem nav kaitīgi organismi. Šī kontroli ir. Uh, nepilnīga. 77. gadā ir izveidot šī kontrole, ir tikai veikt šī negatīv, negatīvais sāraksts, kur tie tad aizliegtie augi eh, tiek oficiāli pārbaudīti uz robežas pirms to importa. Pārējie augi atkal var tikt importēt bez kontrolas. Šodien mēs redzam, ka veicot kontroles dalību valstīs ļoti daudz problēmas rodas. Tas attiecas gan uz produktiem, kur nav paredzēta obligātā kontrole un uh, gan arī produktiem, kuriem ir obligātā mm, kontrola, kas ir uz negatīvās sāraksta. Tad ir ne, esošā stratēģija, neņem vērā arī trešās valstis, izcelsmes valstis, kā tas ir, piemēram, attiecībā uz Indiju, Dienvidāfriku, Taizem, Dominikas Republiku un tam līdzīgi. Mm, arī tādējādi daudz parazīciju ir kait, kaitīgi un arī. Uh, dažādi dārzeņi, baklažani tā tālāk tā joprojām, kas e, vienkārši ir, e, um, kur ir daudz dažādi insekti, dažādas mušiņas, kas ir īpaši gaitīgas e, um, laukprodukti, augproduktiem. Un tādējādi jā, Eiropas Savienības lauksaimniecībā tiek izmantot pesticīdi, lai vienkārši varētu no šiem kaitēkļiem tikt vaļā. Uh, tad tiek pārtvērti uz robežām šie kaitēkļi un tie veido 3% no importēto augļu un dārziņu ūdeņu, kur atrodam šie kaitēkļi, un tas norāda arī, ka uz trešo valstu certifikācijas sistēmas nevaram paļauties. Tas norāda uz to, ka esošā sistēma neefektīvi neaizsargā Eiropas Savienības teritoriju no jauniem kaitīgiem organismiem, kas tiek importēti no trešajām valstīm dārziņos un augļos. Komisija nav iecerējusi grozīt esošo sistēmu vispār, taču eh, tiek arī piedāvāts uz laiku atcelt eh, importu atļauju no, eh, par dažā, dažiem augļiem, augļu importu no Indijas. Tur, tur, Beļģija, Lietuva, Čehija, Slovākija, Ungārija un citas valsts iesniegušos lūgumus, un dalībvalsts, citas dalībvalsts nav izteikušas iebildumus. Tiek piedāvāt vairāki uh, grozījumi, lai Eiropas Savienība varētu pieņemt preventīvu profilakses uh, stratēģiju, lai varētu arī ņemt vērā izcelsmes valsti, izveidot arī pozitīvo augu sarakstu, kurus var importēt, un tie augi, kas nebūs šajā sarakstā, vienkārši netiks atļauti importam. Lai šī stratēģija būtu arī atbilstīga starptautiskai konvencijai par auga aizsardzību, un lai tā būtu arī sasauktos ar PTO fitosanitāro nolīgumu, ir divi argumenti, kas ir par šo jauno stratēģiju. Tātad stratēģija, kas būtu striktāk un efektīvāk nekā tā, kas pašlaik ir spēkā, lai varētu to piemērot piemērot arī mm, vairākas valstīs, piemēram, Krievijā, Japānā, ASV, Brazīlijā, Taizemē, un tam līdzīgi. Šis valsts var vieglāk piekļūt Eiropas Savienības tirgumu, bet nav uh, apusējības. Un atšķirība ir arī šajā kontrolē. Tad, tad šajās valstīs importu ķēdi nevar atļaut, ja vien netiek veikta iepriekšēja, iepriekšējais izvērtējums importētāju valstiņu Tādēļ Eiropas Savienība ir ļoti liela zaudētāja, tā ir mazāka aizsardzība, dzīvā uz importu un tā ir mazāka piekļuva ārējiem tirgiem. Tad vēl viens arguments, kas ir par šo jauno stratēģiju, tā pastāv jau dzīvnieku nozarē, lai varētu cīnīties pret slimībām dzīvnieku vidū. Un to var apstiprināt arī Pilsons kundze referentu un noslēgumā. Andrijo kungs ir iesniedz desmit grozījumus, kas attiecas uz importu kontroli, un arī piekrītu viņam, tas ir ļoti konsekvents uh, kopums, jo šie grozījumi paredz, kā progresīvi tātad pamazām trīs gadu laikā tiek izveidota jauna profilaks stratēģija, uh, importa jomā, lai jaunās dalībās varētu piemērtoties jaunajai pieejai. Detalizētais saturs ir 288. līdz 333. pantam dzīvnieku tiesībās, un kā jau uzsvērām, tas paredz tādu pašu importa stratēģiju, norāda mērķus un kā līdz tiem tik. Tas arī paskaidro, kādēļ grozījumi tik gari ir. Te arī pielikšu punktu, jo šķiet, ka esmu pateicis ļoti daudz par Andrijo viedokli un arī piekrītu viņa viedokli. Līdz ar to es savu viedokli neizteikšu. Paldies! Bene, grazie. Labi, paldies, Mark. Un tagad Ajūzo un tad Rēmers kundze. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias también al ponente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, esmu pateicīgs referentam. Šī uh, regula. Uh, ir uh, domāta, lai varētu izskaust tās augu slimības, kas tiek uh, ievazātas Eiropas Savienībā. Varu piekrist referenta viedoklim. Viņš uzskata, ka Šeit ir jāizslēdz zināmi reģioni, ultraperifērie reģioni, un beigu beigās varētu uh, notikt tā, ka pret šiem reģioniem attieksies kā pret trešo valstu teritorijām. Protams, dalību valstīm ir jāievieš striktāki pasākumi, lai uh, slimības nevarētu izplatīties un lai labāk cīnītos pret šiem kaitīgajiem organismiem. Protams, arī augu materiāls ir jākontrolē, Ja, piemēram, uh, sēklas vai citi materiāli tiek uh, sūtīti pa pastu vai cilvēki tos ieved no trešajām valstīm savā čemodānā, ir piemēram konkrēta apelsīnu slimība, kas tika ievazāta no Kalifornijas, vedot augus. Un jāsaka, ka šādas slimības citreiz izplatās nekontrolēti. Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu par eksportiem un trešajām valstīm, un uh, uz to īstenībā attiec tie paši principi, kas uz regulu par uh, dzīvnieku veselību. Ir jāpieņem likumi. Un Spānijā ir 200 atšķirīgi, atšķirīgas um, augu dokumentu kategorijas un ir mēs ļoti daudz augu materiālu eksportējam. Mēs uzskatām, ka pamatregulā ir jāie, jāiekļaut dažādas slimības, arī prioritārās slimības. Protams, vēlāk var šo tiesību aktu Eh, papildināt ar jaunām slimībām, bet eh, pamat regulā ir jāiekļaus slimības sāraksts kā tāds. Ir jāievieš arī tādas eh, aizsardzības zonas, lai slimības nevarētu izplatīties tālāk konkrētā teritorijā, un, protams, ir labāk jākontrolē pieļauto valstu produktu imports, tāpat kā līdzīgi dzīvnieku veselības gadījumā ja tiek importēts augu materiāls, ir iespējams uh, ievazāt arī augu slimības. Tas nav nekas neparasts. Vidusjūras reģions uh, tagad cieš uh, no augu slimībām, jo tās arī ir ievazātas tieši no šī reģiona, arī no trešajām valstīm. Mēs esam ieviesuši vairākus um, īstenošanas pasākums. Un ir jāsaka, ka ir daudz valstu, piemēram, ASV, Krievija, kur ir ļoti striktas kontrolas, bet ir virkne valstu, kur nav šādu augu materiālu kontroļu. Nu, jebkurš, uh, kas ir ceļojis uz ASV un ir mēģinājis kādu augli vai dārzeni ielikt savā somā, zina, cik striktas ir šīs kontrolas bet ir daudz reģionu, kas neievēro tikpat stingras normas. Tā tad eh, attiecībā uz eksportu ir jāievieš eh, tikpat stingri noteikumi. Tātad, ja valstīm ir atļauja eksportēt savus preces savāgu materiālu uz Eiropas Savienību, labi, to var ievest, bet ja šāda atļauja nav, tad ir eh, šādam eksportam jāpieliek punkts. Mēs ļoti aktīvi cīnāmies pret dažādām slimībām, bet, piemēram, vidusjūras dienvidu valstīs ir eh, daudz slimību, kas netiek tik eh, labi apkarotas. Paldies! Bene, grazie, onorevole Ajuso, adesso Brita. Paldies, tagad Brita Reimers un pēc tam Bovēkungs. Dankeschön. Grundsätzlich. Paldies. Jāsaka, ka eh, referents. Uh, ir balties uz pareiziem principiem, eh, mums ir jāharmonizē esošā likumdošana, ir eh, jā, jāatvieglo eh, birokrātiskā nasta un mums jāpadomā, vai šī nasta, kas tiek samazināta iestādēs, nenozīmē to, ka nasta tiek samazināta arī uz lauksaimnieku pleciem. Tātad birokrātijai ir jānotiek ne tikai gaiteņos, ne tikai iestādēs, bet arī visos līmeņos. Nu, par to mēs esam noraizējušies, jo domājot par jauno augu regulējumu, uh, nu, esmu visai skeptiski noskaņota, jo vecā likumdošana jau bija ieviesusies praksē, lauksaimnieki, augkopji jau bija ar to iepazinušies un varēja to izmantot, vai ar jauno likumdošanu mēs patiešām kaut ko sasniegsim, nu, tas vēl ir jautājums ja mēs vēlamies cīnīties pret šiem kaitēkļiem, tad mums vajadzētu arī a, pieļaut pesticīdu un šo kaitēkļu inžu izmantošanu, un tam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk, ja, piemēram, ir kāds slimības uzliesmojums. Mums ir jābūt pietiekami elastīgiem. Un, ja mēs runājam par paziņošanas pasākumiem, ir daudz uzņēmumu, piemēram, kokaudzētājs, un ja tur tiek uh, atklāti kādi kaitēkļi, tad kokaudzētājs mēģina pret šiem kaitēkļiem uh, ātri cīnīties, un uh, ja, piemēram, viņi, viņiem par to ir jāizziņo, tad ir milzīga birokrātija, tas nodara ekonomisko kaitējumu un tā tālāk. Tādēļ par šo paziņošanas um, Eh, vajadzību ir jāpadomā, ja mazāk līdzekļi ir jāizmanto, lai cīnītos pret kaitēkļiem, jo labāk un jo ātrāk ir iespējams tos iznīdēt. Bet ja pie katra atklātā kukaiņa vai kaitēkļa būs jau visiem jāizziņo, tad tas, protams, radīs eh, milzu sarežģījums. Ja mēs runājam par eh, saraksta sastādīšanu, tad ir arī košuma augi, e, ir pilsētās dārzniecības un cilvēki, piemēram, nopēr kādu košuma augu, turpat aiz stūra un aiznes to uz mājām, un ja tur būs tagad kaut kāds augu pases vajadzīgas un to iekļaus vēl kaut kādā aizliegtajā sarakstā, tas visu vēl vairāk sarežģīs. Un kāds mēģinās, ja mēs visu aizliegsim, tad kāds varēs mēģināt arī nelegāli ievest augus Eiropas Savienībā. Tātad katru pasākumu vajadzētu ļoti, ļoti rūpīgi pārbaudīt, vai patiešām tā būs ilgspējīga prakse. Un uh, varbūt šie jaunie likuma normas novedīs pie vēl lielāka kaitējuma. Es uzskatu, ka uzņēmumiem ir jārēķinās ar caurskatāmību un uh, tiem ir jābūt iespēja prognozēt, kas notiks. No nu, komisija nevar tā lēmt uh, par roku galam, vai šodien notiks tā, rītdien notiks tā. Nē, ir jābūt kaut kādai pāredzamībai, lai nebūtu pārāk daudz birokrātijas. Un visā visumā man ir jāsaka, ka deleģēto tiesību aktu skaits atkal pieaugs un komisija vēlas vairāk šo deleģēto aktu, lai būtu vairāk elastības, bet jāsaka, ka komisija atšķībā no parlamenta nav demokrātiski ievēlēta, un tas nedrīkst novest pie tā, ka mūsu politiskā patstāvība tiek ierobežota, un komisija šo elastību piesadzoties ar to izmanto politiskiem mērķiem, nevis administratīviem. Ja mēs runājam par administrāciju un pārvaldību, jā, elastība ir vajadzīga, un deleģētajiem tiesību aktiem nav nevainas, bet ja tie tiek izmantot ar politisku nokrāsu, tas galīgi nav jauki. Nevajadzētu radīt tādu paralēlo pasauli, tas nelabvēlīgi ietekmēs pilsoņu noskaņojumu. Un Viņiem ir mums jāuzticas komisijai, mums ir jāuzticas, ka mēs zinām, mēs mākam nošķirt izpildvaru no likumvaras un uh, mēs esam pietiekami patstāvīgi un varam labi strādāt. Tātad mums ir jāpieņem lēmums kopīgi ar padomi un. Uh, Uh, lai, jāparūpējas, lai mēs savu darbu varētu darīt pēc labākās sirdsapziņas, un uh, ja šeit ir kaut kāda, teiksim, politiskā nokrāsta tiek pieaugt, tas nav tas, ko mēs vēlamies. Paldies! E adesso José Bové, poi era... José Bové, pēc tam Garcia. Oui, une, euh, une intervention courte. Pavisam īsi. Šis jautājums ļoti svarīgs. Bet ir jābūt ļoti piesardzīgiem, uh, ko mēs darām importu jomā, jo dažkārt mēs varam arī kļūdīties. Tika minētas uh, valstis brīdi atpakaļ. Tarabela kungs uh, uzskaitīšos šīs valstis Andrijo kunga vārdā, valsts, par kurām var būt neskaidrības. Tikai jābūt piesardzīgiem, lai dažu produktu noraidīšana netiktu uzskatīta kā netarifu bez tarifa barjera. Uh, jo, piemēram, problēma veselības, augu veselības problēma, kas pastāv vienā valstī, nevar patiesībā uh, automātiski būt arī pie mums. Tad ir jābūt uh, lielākai kontrolei, lai mūs neapsūdzētu par to, ka mēs veidojam bestari barjeras uh, augu veselības jomā. Otrs elements par konsekvenci. Uh, par šiem kaitēkļiem organismiem. Uh, Mēs jau pagājušajā nedēļā runājām par augļiem dārzeņiem, un tur tika izveidot vesela sistēma, kur tiek runāts par uh, hierarhiju, sākam ar mehānisko kaitekļu iznīcināšanu, tad ar dažādu tehniku, un tad noslēgumā ķīmiskās tehnikas arī šeit jābūt konsekventiem. Ja mums ir teksts, kur tiek runāts par uh, dār, augļiem dārzeņiem, un mēs nevaram teikt kaut ko pilnīgi pretēji citos uh, tekstos, būs jābūt konsekventiem. Arī mēs iesniedzām šeit grozījumus, un es uzskatu, ka ir jāpanāk arī kompromis par šiem grozījumiem nākamnedēļ. Paldies! Garcia un tad uh, Kapalas Santos kungs. Presidente, desde luego suskrīt. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pilnībā piekrītu Ajūzo kundzes teiktajam un mūsu valsts bažām saistībā ar šo dokumentu. Es eh, vēlējos atgriezties eh, pie tā fakta, ka nu, ir diezgan pārsteidzoši eh, šeit runāt par subsidiaritātes jēdzienu. Jūs neaprobežojaties ar pamata tiesību aktu. Un, um, lai ievērotu šo subsidiaritātes principu, būtu jāievieš saraksts ar nosacījumiem, kas ir jāievēro. Taču dalībvalstīm ir jāvar pieņemt lēmums par to, kad un kam nodot uh, kontrolas pilnvaras un nevajadzētu iejaukties dalībvalstu suverenitātē sakarā ar šīm kontrolēm. Tāpat arī ir pārspīlēti sāsināt situāciju runājot par eh, valstu eksportu un importu saistībā ar trešajām valstīm. manā valstī, piemēram, ir vairāk kā 200 dažādu nolīgumu, un ja vajadzētu tos visus uh, apvienot un vienādot, uh, kā te tika minēts, tad tas varētu apdraudēt um, sarunas, uh, kas šobrīd risinās ar šīm trešajām valstīm. Nevajadzētu pašiem sevi ierobežot tikai tādēļ, ka mēs vēlamies harmonizēt un saskaņot visus šos tiesību aktus un nolīgumus. Uh, Varbūt, ka nākotnē mēs to varēsim darīt, bet pašlaik vēl ne. Nolīgumi, kas ir parakstīti starp dalībvalstīm un trešajām valstīm, divpusējie nolīgumi ir parakstīti pēc ilgām un smagām sarunām, līdz ar to nevajadzētu tos apdraudēt jau kādā veidā. Runājot par sarakstu un iespējamo ierobežošanu, es eh, piekristu saraksta ieviešanai, nosakot to, ko var importēt un ko nevar, jo tas nodrošinātu sistēmas stabilitāti. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, es vēlētos runāt eh, Garsies kundzes vārdā, kas ir Āna referente, jau nu pat paskaidroju, kādēļ viņa diemžēl nav varējusi ierasties. Mēs esam iesnieguši veselu virkni grozījumu par 40, 41, 42, 45 un 78 punktu. Un šeit runa ir par diviem jautājumiem. Pirmkārt, par um, slimību sarakstu ieviešanu pamatiesību aktā, kā arī grozījumi, kas ir saistīti ar um, pārējo jautājumu daļu. Mēs uzskatām, ka būtu drošāk rīkoties eh, šādi, būtu drošāk ieviest pozitīvu sarakstu. Proti nosakot eh, tos produktus, kurus drīkst importēt no valstīm, kuras tātad eh, ir šajā sarakstā. Es domāju, ka varētu ņemt vērā šo aspektu kompromisā ir skaidrs, ka mūsu balsojums būs atkarīgs no tā, kādā mērā idejas atspogļosies tekstā. Paldies, darbie kolēģi. Tagad došu vārdu komisijai. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, šī ir ļoti svarīga tēma. Augu veselība ir svarīga tēma, un tā līdz šim ir atstāta novārtā salīdzinājumā ar dzīvnieku veselību. Ļoti ilgi tas tā ir bijis, aptuveni 40 gadus, taču tagad kādus 10 gadus jau esam novērojuši, ka ņemot vērā starptautisko tirdzniecību un globalizāciju, Eiropas Savienībā sāk parādīties augu slimības. Daži no jums minēja palmu problēmas kas ar uh, atsevišķiem parazītiem, kas ienākuši no Ēģiptes. Šī ir bijis problēma, tāpat problēmas uh, olīvu kokos un uh, apelsīnu kokos, kas ievazātas no trešajām valstīm. Ir skaidrs, ka galvenās grūtības saistās ar to, ka ir jāatrod atbilstoša, korekta stratēģijiem. Tarbēls kungs eh, kolēģu vārdā, kā arī citi kolēģi runāja par eh, stratēģiju, kurā varētu, kuras ietveros varētu sastādīt eh, sarakstu un noteikt, ko drīkst importēt no kurām valstīm. Nevis tā kā šobrīd, kad ir atvērta pieeja, kas balstās uz starptautiskajām rekomendācijām. Ir skaidrs, ka, ja jūs, piemēram, dodaties uz ASV, Jaunzēlandu vai Austrāliju, ja jums čomadānā ir ābols, tad pastāv liela varbotība, ka jūs saņemsiet diezgan bargu sodu uz robežas. Šī stratēģijas mainīšana, ko dažas dalību valstis piedāvā, ir jautājums, par kur mēs esam ļoti daudz diskutējuši. Arī padomē par to ir daudz diskutēts. Tas neapšaubāmi sniegtu vairākus ieguvumus, jo tad būtu iespējams labāk kontrolēt importētos eh, organismus, taču trūkumi ieviešot strā, šādu stratēģiju būtu saistībā ar trešajām valstīm, kas eh, eksportē veselu virkni dažādu produktu. Gaļas eh, jomā ir tikai 15 partnervalstis, taču augu jomā ir ārkārtīgi plašs spektrs - grauda augi, dekoratīvi augi, augļi un dārzeņi, košuma augi un citi augi. Ar katru šīm eh, grupām saistās, protams, atšķirīgi kaitīgie organismi. Tātad šeit vajadzētu ne tikai trešo valstu sarakstu, bet arī produktu sarakstu katrai trešajai valstī. Tas savukārt nozīmētu ārkārtīgi lielu iekšējo organizēšanu, to visu sastādot un izvērtējot riskus no Eiropas pārtiks drošības aģentūras puses. Šobrīd sistēma ļauj rīkoties vai nu preventīvi, vai akūtā uh, gadījumā, attiecīgi rīkoties aptuveni četrus gadus mēs eh, īstenojam pasākumus eh, attiecībā pret trešajām valstīm, kā piemēram Taizeme vai Indija vai citas valstis. Mēs eh, vienkārši īstenojam pasākums atkarībā no individuālās situācijas un pastiprinām kontroli, balstoties uz paziņojumiem, kurus mums sniedz dalībvalstis. Tas nozīmētu tātad ļoti nozīmīgu stratēģijas maiņu kā jau minēju, kas būtu ļoti grūta, delikāta un paredzētu ļoti apjomīgus administratīvos eh, ieguldījumus. Un mēs zinām, ka dalībvalstu fitosanitārās iestādes eh, nav ļoti daudz skaitlīgas, un tās, eh, to skaits tikai samazinās, jo valdības samazina darbinieku skaitu, Un ņemot vērā šo samazinājumus, gan personāla samazinājumus, gan budžeta samazinājumus, tas nozīmētu to, ka būtu ļoti grūti un sarežģīti pieņemt šādu lēmumu. Pāris vārdu par attālākajiem reģioniem. Ir skaidrs, ka pat uh, ja līguma kontekstā vai kopējā kontekstā ir um, šī saikne, tad patoloģijas pilnīgi noteikti ir atšķirīgas katrā no šiem reģioniem. Ir skaidrs, ka arī cīņa ar šādiem organismiem, organismiem būtu ārkārtīgi individualizēta un atkarībā no šīs specifikas būtu jāpieņem atšķirīgi lēmumi. vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka pat tad, ja Eiropas Savienības teritorijās mums nav konkrētu uh, satraukumu par kādu no šiem slimībām, tomēr ir jāuzrauga šajos attālākajos reģionos notiekošais. Visbeidzot, runājot par pozitīvo vai negatīvo sarakstu, ir skaidrs, ka mēs um, vēlētos lielāku elastību, lai varētu pievienot sarakstam kādu kaitīgo organismu, ja tas būtu nepieciešams atkarībā no šī organisma parādīšanās Eiropas Savienībā, taču ar deleģēto aktu starpniecību un nevis īstenošanas aktu starpniecību. Ar deleģēto aktu starpniecību mēs uzskatām, ka parlamentam un padomei ir lielas uh, pilnvaras, jo jums ir iespējas noteikt to, vai komisija ir pārkāpusi savas pilnvaras. Jo kritēriji, lai varētu iekļaut šos organismus eh, sarakstā, tiek noteikti tiesību aktos. Līdz ar to jums ir visas iespējas vienkāršot vai tieši otrādi nostiprināt kritērijus. Runājot par šo sarakstu un deleģētajiem aktiem, mēs eh, neuzskatām, ka komisijas eh, pilnvaras šajā kontekstā būtu kāds draudz eh, demokrātijai. Mēs lūgtu lielāku elastību un neapšaubāmi parlamenta un padomes kontrole būtu nepieciešama šajā gadījumā, lai zinātu, vai mēs esam uh, iekļāvušies savās pilnvarās. Lūk, priekšsādātāja kungs, tas bija tas, ko vēlējos eh, jums teikt īsumā, komentējot eh, jūsu komitejas locekļu teikto. Paldies! Grazie, direktor! Paldies, direktori kungam! Labi, tagad vārds atpakaļ referentam. Vážený pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Jāteic, ka tas tiešām ir sarežģīts, un jo vairāk mēs par to runājam, jo rodas vairāk problēma. Es domāju, ka, nu, nākamajā nedēļā mums tā priekšā ļoti liels izaicinājums. Uh, izstrādāt balsošanas sarakstu un rast pieņemam risinājumu, ko varētu atbalstīt mūsu komitejas vairākums. Es darīšu visu, lai varētu gūt panākumu šajā uzdevumā. Kā jau minēju, nākam. Uh, Otradien uh, divas būs tikšanās, uh, tiksies ar referenti un uh, tad arī mēģināsim izveidot šo balsošanas sarakstu. Paldies visiem! Bene, grazie. Paldies, paldies visiem. Tātad ar ziņojumu par to balsosim 11. februārī. Un tagad, kolēģi, brīdi uzmanība. Do, skatīsim piekto punktu augu reproduktīvo materiālu audzēšanu piemības nodrošināšanu tirgū. Augu reproduktīvā materiāla tiesība akts. Sergio Paolo Francesco Silvestris ir referents kolēģi atgādina, ka Ir pienācis brīdis runāt par eh, Silvestri ziņojumu. Kā jūs zināt, tad šis priekšlikums ir ļoti būtisks, ļoti delikāts. Kā to arī cits starpā norāda, vairāk nekā 1461 grozījums, tā skaitā ar 90, ko iesniedz pats referents. Kā jūs zināt, tad arī eh, šī grozījuma, dažu grozījumu mērķis ir arī noraidīt komisijas priekšlikumu vispār. Atgādina arī, ka. Kā Par šo jautājumu jau esam runājuši arī pagājušās Strasbūras sesijas koordinātors sanāksmē. Dažādu politisko grupu koordinātors sanāksmē, kā jūs noteikti arī esat informēti, mēs novērojām, ka absolūtais grupu vairākums ir noraidīt šo komisijas priekšlikumu, pamatīgi motivēt atsevišķus punktus. Mēs runāsim, diskutēsim par. Uh, šo izvērtējumu pēc koordinatoru sanāksmes. Tagad ir brīdis, lai varētu šeit komitejā veikt pārdomas ar visiem komitejas locekļiem, kas ir zālē, lai varētu arī tad saņemt jūsu viedokli, ko jūs par šo domājat. Tad, nu, es vēlos atvainoties Silvestris kunga vārdā, viņa šeit nav. Sergio Silvestris nevarēja ierasties, jo viņam ir. Uh, problēma Itālijā, taču es vēlos arī atgādināt, kā viņš pats norādīja arī koordinātors sanāksmē, ka tikāmies eh, pagājušajā reizē Strasburā, ka viņš ir pilnībā grupu vairākuma ziņā. Kā vairākums lems, tā viņš arī darīs. Tad, nu, komitejas eh, ziņā ir pieņemt lēmumu. Tad, nu, mēs vēl atgriezīsimies un runāsim par to arī koordinātors sanāksmē, kas notiks tūlīt pat pēc šīs komitejas, taču lielais vairākums ir par to, kā jāiet šai virzienā. Vai nu tas ir to iemeslu dēļ, jau kurus minējām, ka tiesība akti ir ļoti sarežģīti, gan arī ir ārkārtīgi daudz delģētie akti. Uh, Par to arī daudz tika runāts koordinatoru sanāksmē. Tātad tagad uzsāksim diskusijas, daži ir pieteikšies. Un, protams, atgādinu, mēs kopumā runāsim un diskutēsim, bet lēmu pieņemsim koordinatoru sanāksmē. Reimers, Žuzebovē, lūdzu. Jā, danke. Ich hab meine... Paldies. Man ir tāds principa jautājums. Ja mums tas ir tik un tā jāpārunā koordinatoru sanāksmē, jo tik un tā visi nav vienis prātis, un uh, kolēģi vispār nav zālē, lai stāstītu par šo ziņojumu, nu vai tad vispār ir jēga par to runāt? Varbūt, ka koordinatori varētu vēl apspriesties, vienoties, un tad mēs uh, diskutēsim par ziņojumu. Uh, vēlāk. Nu, vai ir vienošanās, mums vispār nevajag diskutēt. Es tā īsti nesaprotu procedūru. Grazie, Brita. Sì, no, l'intenzione... Paldies. Jā, iekšējā koordinatora sanāksmē. Mēs lēmām iekļaut šo punktu arī komitejas darba kārtībā, jo tātad, tā kā Silvestris kungs šeit nav, tad, nu jā, tavu komentāri ir ļoti punktuāli aktuāli. Uh, Mēs par to vēl runāsim arī koordinātoru sanāksmē, bet, nu, ja jūs vēlaties, ja ir kāds, kurš vēlas izteikties par to tagad, nu, es tagad jums neliekšu to darīt. Varbūt tad izsakāties īsi, nu, Silvestris kungs gribēja iekļaut komitejas darba kārtībā šo jautājumu, lai, nu, piekrītu Brīta tev, protams, bet, nu, punkts ir iekļauts, ir arī pieteikušies, kas vēlas izteikties, Baveikungs, Ošlings un pārējie. Oui, euh, je pense qu'on est quand même effectivement dans une situation. Jā, nu šī situācija ir visai dīvaina. Mēs esam tikai 15 deputāti, kas tagad ir komitejā, un pats referents ar šeit nav, un nu, tomēr situācija ir sarežģīta. Uh, Mm, tāpat laikā šīs ziņojums ir tāds, kur ir vairāk nekā 1300 grozījumi. Šī situācija ir tāda, kas nav normāla. Mēs nevaram korekti strādāt ir uh, kas tāds jau tad, par ko jātika runāts iepriekšējā koordinātāra sanāksmē, par to jūs runāsiet arī šodien pēc komitejas, bet man ir jāteic, ka jā, priekšlikums, kura mērķis bija, nu, teikt, ka mēs skaidri paskaidrosim, kādēļ mēs nevaram diskutēt par šo tekstu, vismaz esošajā versijā. Protams, ka laiks ir ļoti aktuāls jautājums arī šeit, un mums nebūs iespēja vēl līdz pēdējā sesijā pabeigt šo darbu, taču vēl būtiskāk ir tas, ka mums ir jāpieturas pie pieciem punktiem. Pieci punkti, par kuriem ir jādiskutē koordinatoru sanāksmē, kādēļ ne arī nākamnedēļ Strāsbūrā. Pieci punkti, kur tiek skaidri arī veikti paskaidrojumi un kādēļ mēs lemjam balsot pret šo tekstu. Tad vēl viens svarīgs eh, punkts, eh, neiedziļinoties balsojuma tehniskās detaļās, ir viens eh, elements, kurš jau ir ļoti svarīgs un joprojām neesmu sapratis, kāda ir komitejas nostāja par šo, kādēļ mēs pārējām no direktīvas uz regulu. Tas ir jautājums, kas ir absolūti centrāls jo tad, kad mēs pārējām no direktīvas uz regulu, tad uh, dalību valstīs vairs nav iespēja strādāt un pielāgot tekstu, tā ir izvēle. Par šo izvēlu nesam diskutējuši a priori Eiropas parlamentā. Tas ir komisijas priekšlikums, kas ir apstiprināts, jā, varbūt tam ir pamats, tas ne par to ir jautājums, bet šis ir absolūti politisks jautājums. Kā mēs nosakam šādas izvēles? Uh, par tādiem jautājumiem kā šis kad tiek veikta izvēle par direktīvu vai par regulu. Tās ir absolūti priekšnoteikums, par kuru mums ir jāveic debats pēc būtības. Paldies! Paldies, Žozē! Cita starpā šodien um, piedalās arī komisijas pārstāvis, ģenerāldirektors arī ir šeit. Mēs varam izmantot laiku, lai arī mēs varētu ar, saņemt atbildes un turpināt. Pavisam īsi aicinu izteikties Ošlingu, Girlingu un Ajūzo. Lūdzu, Mārtiņ. Es savas grupas vārdā varu teikt, ka tas ir nedaudz absurdi tagad uzsākt diskusijas, ja vispār referenta nav klāta. Es nezinu, kādēļ viņš nav ieradies, bet ja tagad mums būs ēnu referentu diskusijas, mums ir jāvienojas par svarīgāko, kas ir šajā direktīvā. Un kas tad notiks? Mēs, protams, labprāt vēlamies uh, uzklausīt arī komisiju, mēs vēlamies komisijai pateikt, ko mēs vēlamies šajā priekšlikumā grozīt. Bet, ja tagad būs diskusijas bez paša referenta, Nu, tas ir pārāk absurdi. Mums par to vispār nevajag eh, te diskutēt. Pēc koordinatoru sanāksmes mums vajag apspriesties, ko tad īsti darīt, jo ir atšķirīgi viedokļi, eh, ko darīt vai nosūtīt šo priekšlikumu atpakaļ. Nu, varbūt komisija te var kaut ko uh, pateikt, bet lūdzu, nevajag organizēt diskusijas bez referenta, jo viņam jau vajadzētu visu to teikt, to ņemt vērā. Uh, Un bijušas vēl vienas papildus ēnu referentu sanāksmes, tas man arī šķiet ļoti skumji. Un, ja referents vēlas šo darbu paveikt tā godam, es domāju, viņam vajadzēja noteikti būt tagad klātesošam. Paldies! Bene, Girlinga e poi Ayuso. Girlinga Ayuso. Thank you, Chairman. Well, I'm... That, uh... Es jau varu tikai atkārtot, ko teica visi pārējie. Nu, ir nav pilnīgi nekādas jēgas diskutēt, ja nav paša referenta. Koordinatori apspriedās Strasbūrā, mēs domājam, kā tad atrisināt šo situāciju un domājot par iespējamiem risinājumiem, eh, jāsaka, ka referenta nebija pagājušajā nedēļā arī Briselē. Es mēģināju viņu sazināties, man tas neizdevās. Uh, un tā tad mums bija grūti piedāvāt kaut kādu risinājumu no referentu, no ēnu referentu puses. Nu, tā tad ir pilnīgi bezjēdzīgi tagad diskutēt par grozījumiem, ja nav klāta paša referenta. Un mums koordinators sanāksmē jānospriež, ko darīt. Ja, eh, grācie, grācie, Girling. No, ap... Eh, paldies, paldies. Nu tad izmantosim tomēr eh, šo diskusiju iespēju. Mūsu vidū ir ģenerāla direktors, kurš nepiedalījās koordinatoru sanāksmē, un skaidrs, ka šis ir viens no iemesliem, par kādēļ arī par to runājam, un noteikti par to runāsim arī koordinatoru sanāksmējā. Jūs atat Kadenbak. Sí, <clears throat> muchas gracias. Vamos a aprovechar que tenemos. Paldies. Labi. Izmantosim iespēju, ka klātesoši ir ģenerāldirektors, kas varbūt varētu arī atbildēt uz kādiem jautājumiem. Šī ir sarežģīta problēma. Mēs te nerunājam par vienu direktīvu, bet par 12 direktīvām, kas jāapkopo vienā uh, regulā. Un tas attiec uz pietiekam svarīgu sektoru. Mēs vēlamies izveidot tādu vienu harmonizētu homogēnu regulu. Silvestra kungs ir sagatavojis izcilu ziņojumu. Tas noteikti ir jāpasaka. Gribēju runāt par kādu ļoti pretrunīgu detaļu. Viņš piedāvā izveidot tādu vienkāršu nišu materiāla reģistru. Tātad maz, mazos apmēros tādas, tāds reproduktīvais materiāls, kas tiek pārdots ļoti mazos materiālos. Un tikai daži uzņēmumi tirgojas ar šādu re, augu reproduktīvo materiālu. Un tātad šeit jārunā par tādiem uzņēmumiem, kuros arī ir visai maz nodarbināto. Ir arī lieli uzņēmumi, kas pārdod šādu sēklu, bet e, tas ir izņēmums 80%. 80% gadījumu šāds materiāls tiek tirgots mazos uzņēmumos, tās ir tāds īpašas tirgus nišas. Tas ir jāņem vērā, iepazīstoties arī ar uh, referentu priekšlikumiem. Tie ir pietiekami labi. Un ir jānošķir piemēram, tas materiāls, kas tiek izmantots mežos un citās vietās. Mežsaimniecības jomā esam guvuši pietiekam daudz pieredzes. Mēs te runājam par ļoti lielu deleģētu aktu skaitu. Man šķiet, ka 90 ir iekļauti. Bet vēl daži jautājumi mežos izmantojamais uh, materiāls šeit nav jāiekļauj, manuprāt. Domāju, ka ir jau tā pārāk daudz īstenojošo un deliģējušo aktu. Līdz ar to jāpadomā, kā tas viss arī sasauksies ar juridisko pamatu. Ja mēs runājam par uh, augiem un sēklām. Tas tiks iekļauts atsevišķā likumdošanas priekšlikumā. Mums ir jābūt pietiekam atbildīgiem dažādu sugu reģistrs būs obligāti jāievieš, bet dažos sektoros tas būs tikai brīvprātīgi. Tas nozīmēs papildus izmaksas. un tas ir grūtāk, eh, citos gadījumos būs grūtāk šo reģistru eh, papildināt, un nav arī eh, definēts, kuras sugas tad būs obligāti jāsertificē. Līdz ar to pēc regulas stāšanās spēkā komisijai būs jāpieņem deleģētais akts. Tas atkal nozīmēs kavēšanos, un tas noteikti nenāks par labu situācijai tirgū. varētu domāt par jaunu klonēto materiālu reģistru, jo tāds vēl līdz šim nav izveidots. Par kloniem joprojām neesam runājuši. Tie tiek izmantoti, piemēram, pavairojot um, ābeles un uh, vīnsaimniecības uh, vīnogulā audzēšanā, bet ne, ne attiecībā uz citām sugām. Tālāk mikro uzņēmumi. Uh, ja ir mazāk par uh, 10 miljonu apgrozījumu un mazāk par 10 nodarbinātajiem. Ja tāda likumdošana tiks pieņemta, tas izveidos paralēlu tirgu un uh, mēs to noteikti nevēlamies. Tas bija viss, ko es vēlējos teikt. Paldies! Uh, un tagad kādam Bahas kundze un tad Marks Tarabēla. Paldies! Pirmkārt. Jāsaka, ka komisijas priekšlikums mums sagādāja visai liels galvas sāpes. Mēs gribējām, lai uh, tomēr būtu pietiekam liela rīcības brīvība. Un pirmo reizi eh, pārlasot šo priekšlikumu, mums radās iespējas, ka Eh, attiecībā uz šīm tirgus nišām eh, priekšlikums varētu būt visai labvēlīgs tieši šādiem produktiem, bet tā rūpīgāk iepazīstoties ar komisijas priekšlikumu, mēs redzējām, ka sāk veidoties arī dažādas interešu grupas, um, ārpus parlamenta, un vairāk par tūkstošu grozījumiem pierāda to, ka priekšlikums nemaz nav tik ideāls, jo mēs esam noraizējušies par to, kas tur ir rakstīts. Tiek domāts arī par 12 regulu apkopošanu vienā vienīgā. Protams, tas nav vienkārši. Un mums, protams, šī regula vēl ir jāpapildina. Tajā būs iekļauts arī kas tāds, kas nebija vecajās regulās. Aptvērums arī būs plašāks. Mēs esam noraizējušies nevien par īstenošanu, jo tas noteikti ietekmēs dalību valstu rīcības brīvību. Jāsaka, ka tieši šajā jomā tomēr dalību valstīm nedrīkst sasaistīt rokas. Es kopīgi ar grupas eh, kolēģiem un arī pats savā vārdā esmu iesniegus vairākus grozījumus. Pat ja mēs pieņemsim šos grozījumus un ēnu referentu sanāksmēs atradīsim kompromisus pat tādā gadījumā šis komisijas priekšlikums tomēr nebūs nevainojams. Mēs uzskatām, ka e, šeit daudz, kas īstenībā nav grozāms, un mums ir nepieciešams daudz, daudz rūpīgāk to visu izskatīt. Mums ir atlikuši vien daži mēneši līdz vēlēšanām, un mēs nevaram e, padomāt par visu interesēm šajā tik īsajā brīdī jo reproduktīvais augu materiāls ir pietiekams svarīgs jautājums, ir lauksaimnieki, dārznieki, cilvēki, kas vēlas uh, uzlabot biodaudzveidību. Visiem, visus viņus tas skar, un tas ir saistīts arī ar produktu drošumu. Mēs uzskatām, ka uh, šis priekšlikums ir jādod atpakaļ komisijai, un to uzskata arī uh, vairums kolēģu. Nu, reti mēs esam tik vienoti noskaņoti. Mums ir jāpadomā par to, lai uh, tas kļūtu par tādu vienotu veselumu, nevis būtu tikai no 12 uh, eh, atsevišķām regulām sastādīts kaut kāds fragments. Paldies. Eh, Paldies, Tarabela kungs, Tedes kungs. Es ar savu priekšlikumu nevēlētos iedziļināties. Uh, teksta sarežģītībām. Tad bija ziņojums, bija regulas priekšlikums, kam vajadzētu apvienot 12 uh, regulas, no kuras vecākā ir no 70. gadiem. Es esmu iesniedzis uh, arī veselu virkni grozījumu, vairāk kā 30 tieši runājot par atsevišķiem uzņēmumiem, kas ir piesavinājušies vairāku uh, sugu autoru tiesības, ja tā varētu teikt, un savukārt um, uh, runājot par mikrouzņēmumiem, nu, neapšaubāmi tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nevajadzētu atstāt to visu atsevišķu milzīgu uzņēmumu rokās. Es vēlētos zināt uh, vienīgi to, vai noraidījums nekādā veidā nekaitē mūsu tiesībām uh, ietekmēt šos procesus. Ko tad darīs komisija, ja mēs noraidām šo tekstu? Vai tas tomēr turpināsies, vai šis process turpināsies, vai um, komisija ņems vērā mūsu priekšlikums, mainīs savu nostāju, vai arī tomēr teksts turpinās savu darbību un mūsu pilnvaras ietekmēt šo procedūru netiks ņemtas uh, vērā? Ir skaidrs, ka mēs esam ļoti tādā īpašā periodā šobrīd. Mēs esam tikai 15 uh, kolektīvā šobrīd, taču, ja teksts tiek palaists uh, uh, ēterā, tad tas notiks bez mūsu līdzdalības, un tas ir ļoti nopietns risks. Ja parlaments šobrīd tekstu noraida šajā stadijā, tad kas notiks vēlāk? Tas mani satrauc, kas notiks tālāk. Sí. Uh, Jā, par to mēs esam arī runājuši koordinātoru sanāksmē, un mēs jau izteicāmies par šo procedūru. Mums sniedz iespēju izteikt viedokli, lai parlaments tomēr nezaudē, protams, laika ir maz, otrajā lasījumā būs mazāk laika, lai reaģētu, taču mēs tomēr varam turpināt spēlēt savu lomu. Par to runāsim arī koordinātoru sanāksmē. Des un agņu. Jā, fin dank, jā, forsits. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man jāatvainojas, ka uh, ierados ar novēlošanos. Es gribēju uh, Silvestra kunga vārdā atvainoties, jo viņš personīgi iemeslu dēļ nevarēja ierasties. Es arī būtu labāk diskusijas pārcēls uz citu uh, brīdi. Uh, Es neatkārtošu visu to, ko teica citi kolēģi, atsaukšos vienu uz Kadenbachs kundzes teikto, nu tas viss ir tik sarežģīti un gāri, un pat uh, diskutējot ar kolēģiem no vienas valsts ir atšķirīgi viedokļi, un ir, protams, arī. Uh, augkopji, kas vēlas, lai viņu tiesības ir ievērotas, un Visvairāk bažu man radīja tas, ka Jūzo kundze teica, šeit ir 90 deleģētie tiesību akti, no 17. aprīļa vairs nebūs sēžu. Un tad galu galā uh, mums vairs nebūs iespējas apspriesties, bet mums taču ir jāuzņemas atbildība par savu darbu. Un arī runājot par KLP reformu, arī tur man šie deleģētie tiesību akti uh, radīja daudz rūpju un raižu. Tādēļ mums uh, noteikti nākamajā sasaukuma laikā vajadzētu pie tā atgriezties. Nu, te ir tik daudz neatbildētu jautājumu un tādēļ vajadzētu atcerēties to, ka šeit ir 12 direktīvas, ko vēlas apvienot vienā. Jāsaka, ka mēs to visu nevaram paspēt vēl šajā sasaukumā, tajos dažos mēnešos, kas mums ir atlikuši. Un jāsaka, ka pašreizējās direktīvas nemaz nav radījušas daudz problēmu. Un uh, runājot par sēklu regulējumu, es esmu dzirdējis ļoti, ļoti maz sūdzību pēdējo gadu laikā. Un Marka Tarabella, tagad vēršos arī pie tevis, mums ir jāpadomā par procedūru un. Domāju, ka arī eh, mēs varētu konsultēties ar juridisko dienestu, ko tad darīt. Mēs arī koordinātoru sanāksmē pie tā atgriezīsimies un noteikti, neskatoties uz politisko grupu piedarību, mēs varēsim atrast kaut kādu kompromisu un nākamajā sasaukumā atrast eh, risinājumu. Paldies! Bene, grāt! Paldies, Albert! Agņu un klāsts! Thank you, Chairman, and I would like... Paldies, es vēlētos uh, tiešām uh, stiprināt to, ko tikko teica Taisakungs. Vairāk kā 560 vēstules un paziņojums esmu saņēmis par šo jautājumu par reproduktīvajiem uh, materiāliem. Līdz šim uh, nesaņēmis neviena ēpastu, kas sūdzētos par šo, tad nu, mēs mēģinam risināt problēmu, kas mums nepastāv. Mēs visi ļoti labi zinām, ka Eiropas Savienības likumdošana ir ļoti sarežģīta, bet ir vēl divi neskaidri elementi, kas ir ar šo saistīts. Apvienotās karalistes eh, valdībā mums ir baltā grāmata, zaļā grāmata, Skotu departaments šķiet kādas tartāna grāmatas publicēs, bet nekad neesmu ticies un redzējis šādu neoficiālo dokumentu, non-paper. Vai par to tiek runāts, ir runāts, nav nekas skaidrs. Tad divi no grozīj... Uz grozījums esmu norēdītie tad arī konservatīvi, daži ir šeit, daži nav. Labi bet taču neskaidrība ir tāda, ka ka mums vēl arī nepatīk neviens no šiem grozījumiem, ka kāds no šiem grozījumiem tik noraidīts. Mums ir tiešām ļoti liela neskaidrība ar visu šo. Man ir sajūta, ka komisija ir pārcentusies, neviens nav entuziasmu pilns lai to visu risinātu. Un tiešām ir tāds izteiciens, ka nevajag radīt problēmas, kur tās nav. Un tas attiec uz šo situāciju. Paldies, Klās, un tad Jārkungs. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Also... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs te varam ļoti labi saprast, ka politiskās grupas nevar pietiekami labi izskatīt visus šos 1400 uh, grozījumus tik īsā laikā. Nu, es varu visiem piekrist, bet tik un tā mums ir jāizmanto iespēja uh, kontaktēties ar komisiju un arī pašiem savā starpā apspriesties. Uh, Esmu pateicīga Jūzo kundzei, ka viņa jau te minēja dažas detaļas un no savas puses gribēju uzsvērt arī ko svarīgu, proti heterogēnais materiāls. Uh, Ja runājam par uh, sēklu regulu, uh, ir tik ļoti daudz dažādu jaunu definīciju, un kolēģi vēl te papildina visu ar jaunām definīcijām, runājot par dažādiem uh, dažādām uh, sugām, kas sastopams dažādās valstīs, nu kā to visu apkopot, kā nonākt pie kaut kāda kopsaucēja, vai komisija jau ir par to palauzījusi galvu, vai tā ir gatava mums palīdzēt šajā grūtajā darbā, vai tā ir gatava ieviest šo heterogēno materiālu. Līdz šim uh, sēklu regulā bija runāts par tādu uh, materiālu, kas ir tīrs no dažādiem piejaukumiem, ko var droši izmantot izmantot arī mūsu lauksaimnieki, apstrādājot laukus, un te tagad ir tik daudz dažādu lēmumu. Gribēju uzdot vienkārši konkrēti jautājumu komisijai. Un jāsaka, ka Mēs nevaram visus šos grozījumus tagad uh, kaut kur iemest un sadedzināt. Mēs vēlamies strādāt, mēs vēlamies arī pieņemt lēmumus. Mums nevajadzētu tagad pasludināt šo te dokumentu par uh, nekam nevajadzīgu un sākt darbu no nulles, bet, protams, ir jāatrod atbildes uz jautājumiem arī uz tiem, ko uzdeva Alberts Dess vai patiešām ir eh, jēga šeit apkopot visas 12 regulas, vai ir jābūt kaut kādai diferenciācijai. Birokrātijas samazināšana un vienkāršošana īstenībā no 12 regulām iz, izgatavojot vienu, mēs automātiski kaut ko nevienkāršosim. Man, mums jāsaprot, kas ietilps šajā jaunajā regulā, kas nē, ir jāveic dažādi pielāgojumi. Mums līdz ar to kopīgi ar komisiju ir jāatrod kaut kāds risinājums un ir nepieciešams vairāk diskutēt nekā tikai līdz 18. aprīlim. Paldies! No Pēter. Pēter, lūdzu, tu pēdējais tagad. Paldies! Paldies! Um, varu papildināt tos kolēģus, kas teica, ka mums pašiem sevi ir pietiekami nopietni jāuztver un, protams, jāņem vērā arī deleģēto tiesību aktu procedūra. Nu, mēs nevaram šajā sasaukuma laikā pielikt punktu šim darbam. Klāsas kundze, nestoties uz to visu, mums eh, tomēr ir eh, citam ar citu jādiskutē, ir jāvirz lietas uz priekšu, un mēs nevaram visu tagad uzkraut nākamā sasaukuma deputātiem, lai viņiem būtu jāsāk darbs no pilnīgi baltas lapas. Tā tad ir jāatrod kaut kādi labi risinājumi, ir jāatrod kompromisi un. Un uzskatu, ka nevajadzētu par katru cenu mēģināt šo uh, regulu pieņemt jau šajā sasaukumā. Esmu dzirdējis jau daudzus viedokļus, ir bijuši grozījumi un gribēju uzdot arī komisijai jautājumu kādēļ mēs esam uh, no 12 regulām mēģinājuši sagatavot vienu. Jāsaka, ka Was spricht eigentlich dagegen, nicht wieder eine Richtlinie anzufertigen? Mēs mēģinām arī vienkārši savu darbu padarīt produktīvāku šādā veidā. Paldies! Bene, anch'io vorrei fare una domanda alla... Tad, nu, man arī ir jautājums uh, direktoram. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ošlinkungs vēlreiz lūdzu. Also, uh... Paldies! Mēs šīs nevaram vispār uzskatīt par debatēm. Mēs te varam uh, izjaukt pa detaļām visu šo regulu, uzdot jautājumus uh, ģenerāldirektoram vai vēl kādam, bet ja referenta nav klāt, tad vispār debats nav jāorganizē. Es atvainos, bet tā nu tas ir. Un man arī ir jāpasaka, eh, ka mēs eh, visu varam referenta kungam pēc tam paziņot, bet īstenībā, nu, ka viņš vispār nav sasniedzams, sazvanāms, tas taču nav normāli. Mums koordinators sanāksmē gal galā ir jāvienojas, kā to kopīgi risināt. Mēs nevaram teikt, jā, pieliekam punktu un tad uzdodam jautājumus komisijai un miers, bet mēs gribam uzlabot priekšlikumu. Tam ir jābūt mūsu galvenajam uzdevumam. Nu, nav jau tā, ka mēs par katru cenu gribam pielikt punktu un uh, noslēgt šo darbu šajā sasaukumā. Tas ir jāpadara arī labi. Tādēļ koordinatoru sanāksmē mums skaidri un gaši ir jāpasaka, vai mēs šo jautājumu vēlamies iekļaut nākamās plenārsēdes darba kārtībā, vienalga kādā veidā, eh, bet mums ir komisijai jāpadara skaidrs, ka mēs nevaram piekrist ne šim grafikam, ne arī pašam priekšlikumam. Paldies! Allora, nel... Labi. Nu, ko došu vārdu ģenerāla direktora kungām, līdz ar to diskusijas tiešām ir notikušas tādēļ, nu, vajadzētu uzklausīt ģenerāla direktorā, tur un tad arī jautājums. Ņemot vērā, ka jautājums ir ļoti sarežģīts. Arī ņemot vērā, cik daudz direktīvas tiek apvienots vienā regulā, varbūt varētu iedomāties uh, atsevišķi nodalīt tātad sēklu jautājumu un šo augu jautājumu, materiālu jautājumu, reproduktīvo materiālu un sēklas. Tātad, nu, direktoram vārds un tad ātri noslēdzam, jo pēc tam ir koordinātāra sanāksme. Lūdzu, vārds jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par to, ka dodat man vārdu. Esmu ļoti priecīgs šodien atbildēt jums, pat ja šīs nav oficiāls debatas, pat ja būs nepieciešams papildus debats, nekāda problēma. Tiesa, ka jautājums ir ļoti kompleks, tehnisks jautājums, un kur ir nepieciešams ļoti specifiskas zināšanas, lai to risinātu. Šiem asludēļ Ir arī ļoti plašs debats par tekstu priekšlikumu. Vispirms atbildēšu uz jautājumu, kur uzdeva Bovē kungs, Jārkungs, varbūt arī uz jūsu priekšētā jautājumu. Kādēļ? Regula, kas apvieno 12 direktīvas, ir divas atbildes. Vispirms atbild tāda, ka šīs 12 direktīvas eh, tika pieņemtas laika gaitā, gandrīz jau tagad 45 gadus atpakaļ Definīcijas mainījušās, koncepti ir mainījušies, tehnika ir attīstījusies, ir ļoti liela atšķirība starp šīm 12 direktīvām tieši no principiālā viedokļa, ne tik daudz no tehniskā viedokļa. Tālāk, tā kā šīs bija direktīvas, dalība valstis transponēja šīs direktīvas savā likumdošanā dažkārt ļoti atšķirīgā veidā. Kontrolas varbūt nebija pietiekami striktas, lai varētu pārbaudīt šo direktīvu atbilstīgu transponēšanu un um, iekļaušanu likumdošanā. Līdz ar to atšķirības bieži vien ir ļoti ievērojamas, kas atkal rādīja ļoti nopietnas problēmas kopienas tirzniecībā. Tieši privātā Eh, privātie uzņēmumi, mikro, mazie vidējie, lielie uzņēmumi vērsās pie mums, aicināja harmonizēt noteikumus, jo bija ļoti liels komerc problēmas, tirzniecības eh, problēmas, pat dažkārt viens dalību valsts ietvaros, kur tika pieņemti uh, reģionālie noteikumi, kas atšķīrās reģionos vienā un tajā pašā valstī. Šo divu iemeslu dēļ mēs piedāvājam regulu. Kā jūs zinat, regula ir likums, kas kā tāds arī piemērojas visām dalību valstīm, ir obligāts, taču tiek paredzēta zināma elastība, jo mēs nevaram pilnīgi visu reglamentēt pilnīgi detaļās. Mēs vēlējāmies šajā regulā iekļaut noteikums, kas attiecas uz mežsaimniecību pat, ja nu, meža saimniecībā ir tāda sava atsevišķa dzīve, ja tā var teikt. Attiecībā uz citiem augiem, kas nav mež, meža augi, ja tiek paredzēta kvalitātes certifikāta, meža saimniecībā ir tieši izcelsmes uh, certifikāti ar dažādu koku, egļu un tam līdzīgi sēklu izcelsmi. Uh, piemēram, kā tāda un tāda meža egles sēklas Spānijā vai Vācijā un tam līdzīgi, tātad tas ir izcelsmes certifikāts. Tas ir nedaudz citādāk, bet 80% kontrola ir identiska, un tad 20% ir ļoti specifisks kontrols par tiešo izcelsmi. Tad mēs gribējām arī regrupēt uh, mežu ar citiem reproduktīviem augu materiāliem. Nu, tā kā man ir dot iespēja izteikties, es vēlētos varbūt arī veikt mea kulpa. Uh, Jā, mēs pieļāvām kļūdu. Mēs neiz, neesam pietiekami izskaidrojuši šī teksta daļumu. Mūs ļoti kritizēja, sakot, ka komisija vēlas uh, te lobē daudz nacionālos uzņēmumus, lielos uzņēmumus. Komisija vēlas iznīcināt mazos uzņēmumus, iznīcināt sēklas. Orga, uh, organiskajai lauksaimniecībai atbild ir nē. Nē, mēs neesam vēlējušies iznīcināt šīs alternatīvās ražotnes. Tas tiesa, ka ir daudz un dažādi nosacījumi, kas attiecas uz tās atsamajiem tradicionālajām sēklām, kur arī jaunām uh, sēklām jātiek reģistrētām un arī uh, iestādēm jāizdod certifikāti. Uh, par jaunajām eh, šī šķirnēm, bet mēs gribējām paredzēt lielāku elastību uzņēmumiem, operatoriem. Mēs vēlējāmies arī veicināt inovācijas jaunajām sēklu šķirnēm, lai tās tiktu vienkāršāk reģistrētas, vai tas būtu nacionālā kataloga līmenī, Eiropas kataloga līmenī. Mēs esam paredzējuši elastīgākus, ātrākus pasākums šīm tradicionālajām sēklām. Yeah. Taču mēs arī vēlējāmies paredzēt uh, nu, noteikumus tām saucamajām alternatīvajām sēklām, bioloģiskām sēklu šķirnēm, nišu uh, tirgiem. Gribējām paredzēt noteikums, kas būtu skaidri, noteikums, kas būtu vienkārši, jo šodien notiek ļoti daudz dažādas aktivitātes, uh, kas nav atbilstīgs uh, noteikumiem, un mēs vēlējāmies iekļaut arī šos heterogēnos materiālus, un varbūt, jā, nu, te mēs varam precizēt definīciju, kā to vēlas klāsas kundze, nekādu problēmu, bet mēs vēlējāmies padarīt šo sistēmu uh, efektīvu nelielajām vai lielajām tirzniecības um, um iestādēm attiec, uzņēmumiem, um, kas tirgojas ar tradicionālajām sēklām, un tad arī mūsu apsūdz par to, ka mēs vēlamies arī iznīcināt vecā sēklu šķirnes, bet, nu, tas nu gluži tā nav. Mēs saprotam, varbūt esam to slikti skaidrojuši. Uh, ka teksts pārēdz daudz skaidrāk nekā sošajā situācijā šo līdzpastāvēšanu starp uh, konvencionāliem vai tradicionālajām sēklu šķirnēm un uh, sēklas, kas ir paredzēts bioloģijas lauksaimniecībai, bioloģiskai lauksaimniecībai, nišķirgiem. Tarabēla kungs uzdeva jautājumu. Vēlējos, lai komisija atbildētu to, ko darīt gadījumā, ja tiks noraidīts šis priekšlikums, ja komiteja eh, vai eh, plenārsēdē parlaments noraida šo priekšlikumu. Nu ko, eh, ir starpinstitucionālie līgumi, bet nu skaidrs ir tas, ka pārdome jau ir progresējis diskusijās pie šī teksta. Pārdome, protams, ir nākusi klajā ar priekšlikumiem uzlabot, grozīt komisijas tekstu, bet pārdome nav pieņēmis nostāja pilnībā noraidīt šo priekšlikumu. Būtu bijis daudz grūtāk mums komisijai, ja padome un parlaments abas institūcijas noraidītu kopā šo tekstu, taču padome ir pie šī teksta strādājusi. Un tagad arī strādā priekšlikums, lai grozītu mūsu, priekšlik, eh, mūsu tekstu. Darbs nav beidzies, bet, nu, cik zinām, ja parlaments šai pirmajā lasīmā pilnībā noraidītu tekstu, tad padome turpinātu savu darbu. Un, protams, nu, man tas nav jums jāsaka, bet tas nozīmē, ka tas būs jāskata šis teksts otrajā lasījumā ar visām grūtībām, kuras varētu radīties uh, lauksaimniecības komiteja parlamentam. Lūk, tas man bija jums sagāms priekšsēdētāji. Mēs, protams, esam atvērti un gatavi uzstāties eh, jūs komitejā, lai varētu arī paskaidrot šī teksta um, priekšrocības, salīdzinot ar 12 direktīvām, pierādot, ar, ka mēs negribam iznīcināt mikro uzņēmumus, jo šī mikro uzņēmuma, kuros strādā mazāk nekā 10 darbinieku, kuriem ir mazāk kā 2 miljona uh, apgrozījums, uh, ir 93% no, uh, piemēram, vīna nozarēs radošiem, vairāk nekā 80 augļu nozarē, 69% dārzeņu nozarē un 70% mežsaimniecībā tieši ir mikro uzņēmumi. Tātad mēs šeit runājam par mikro uzņēmumu tīklu. Uh, kas padara šo nozaru ļoti dzīvīgu, jo sēklu nozars ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības eksportam un tirzniecības um, bilancei, jo 73% sēklu, kas tiek tirgotas pasaulē, nāk no Eiropas. Šis ir absolūti svarīgs sektors, un mēs vēlamies atbalstīt mikrouzņēmumus, mazos idejas uzņēmumus, lai viņi varētu tirgoties vai no tradicionālajām sēklām, vai arī ar sēklām, kurām, kuras ir domāts bioloģiskai lauksamniecībai. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Bēnē, ringrēc. Paldies, liels paldies direktoru kungam un noteikti arī vēl koordinators sanāksmē mēs runāsim par šo jautājumu tagad ņemot vērā visu sacīto. Kolēģi, pavisam ātri, īsi, jo citādi mums vairs nebūs tūki. Jāskata sestais punkts darba kārtībā - rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar reglamenta 120. pāntu par izšķērdēšanas novēršanu. Pavisam īsi un ātri. Jums ātri jānobalso par to. Uh, Tātad 27. novembrī 2016. gadā koordinātors sanāksme lēma nāk lajā ar atzinumu par uh, šo pārtiks izšķērdēšanu. Tātad uh, šī rezolūcija vēstules formā, kas ir jānosūta parlamenta prezidentam komisijai tāds atzinums ir jābildīgajā komitejā, un tas ir jāiekļauj kompetentās komitejas, tātad mūsu komitejas vēstulē, ko nosūtīsim parlamenta prezidentam. Tā skaitā arī jāiekļauj balsojuma rezultāts. Uh, Un tad, tad arī Mārtiņš Šulcs nosūtīs komisijai Barozo vēstuli. Lai atvieglotu šo procedūru, agri sekretariats jau ir sagatavojis un izdalīs arī vēstules projektu melnrakstu balstoties uz rezolūcijas projektu, kur tika ņemti vērā arī ieteikumi, kas izskanē koordinatoru sanāksmē. Tad jautājums, vai jūs esat saņēmuši šo lēmumu un vai jūs, es, vai jūs piekrītat? Uh, Mums ir jānobalso, tad jānosūta vēstule Šulca kungam, un Šulca kungs izstrādās savu vēstuli un uzsūtīs komisijai jautājums vai ir iebildumi. Visi piekrītam šādai procedūrai, mums ir jābalso, no nu, aicinu tādējādi klāt uh, esošos, vismaz pacelt roku, ja piekrītat. Kas piekrīt? Ļoti labi, kurš pret? Tikai liberāļi, labi. Arī Agņoja pret? Labi. Paldies visiem. Komiteju slēdzam, tad koordinators aicina palikt. Nē, pagaidiet, pagaidiet, pagaidiet, Agņo jautājums vēl ir. Vien brīdi pie citiem jautājumiem Agņo kungam sakāmies. Chairman, thank you. Just a little bit under any other business. The end... Pie citiem jautājumiem. Jūs droši vien būsiet redzējuši, ka es esmu uh, uzrakstījis vēstuli komisijai. Es komisiju izaicinu, lai viņi mums parāda, kā lauksaimnieks var atbilst uh, visiem šiem sarežģītajiem likumiem, uh, ir šie uh, atļautie augi, ko var stādīt atļautās kultūras kas ir atzīmēts šajā kartē, un mums ir, protams, jāparāda, eh, ko, kā šīs kultūras var, eh, teiksim, ietekmēt eh, augsnes kvalitātu un pārējo. Un jāsaka, ja, piemēram, brītu lauksaimnieki nevar izpildīt visu šīs normas, tad viņiem jāmaksā augsts sodnaudas. Nu, ja komisija to nevarēs izdarīt, kā tad to var sagaidīt no lauksaimniekiem? Paldies! Paldies! Un tagad komiteja beidzam divu minūšu pauzi un koordinātori paliek zālē. Paldies!